Państwa, nim rozpoczniemy zasadniczą część naszego spotkania. Dāmas un kungi, pirms pārējām pie mūsu sanāksmes saturiskās daļas un pirms mēs sveicām mūsu vidū ministri, vispirms daži paziņojumi. Jūs varbūt atceraties Eh, šis jautājums saistīts ar diviem aspektiem. Dantēna kunga ziņojums par uh, regulu, par uh, sarunu sākšanu ar padomi. par uh, dzīvnieku tirzniecību un importu Eiropas Savienībā. Un otrs uh, Jautājums ir par direktīvām, kuras pieņemtas vienkāršā tajā procedūrā. Balsošana ir paredzēta mūsu komitejas nākamajā sanāksmē. Tagad pāriesim pie mūsu šīs dienas darba kārtības proti tā ir viedokļu apmaiņa ar Spānijas eh, lauksaimniecības ministri eh, Garciju eh, Teherīnu par Spānijas likumdošanas īstenošanu par pārtiks piegāžu ķēdi un gūto pieredzi. Mēs esam ļoti pagodināti un iepriecināti, ka ministrs kundze ir pieņēmusi ielūgumu uh, piedalīties mūsu sēdē un dalīties pieredzē par Spānijas tiesību aktu īstenošanu pārtikas apgādes jomā. Šie tiesību akti tika pieņemti pirms diviem gadiem mums uh, ir jāvēršas pret negodīgu tirzniecības praksi pārtikas apgādes jomā. Tāpat ir jāizdiskutē, vai vispār ir nepieciešama Eiropas Savienības tiesību akti šai jomā, un es domāju, ka mēs visi ar nepacietību gaidām, lai ministrs kundze mūs informē par Spānijā gūto pieredzi. Es gribu jūs arī brīdināt, ka šis ir ļoti āķīgs jautājums. ir uh, Uh, bijuši vairāki mēģinājumi uh, šo likumu pieņemt, un man ir prieks par šo iespēju uzklausīt tagad ministras kundzi, kura stāstīs par Spānijas pieredzi. Šī ir uh, laikam vienīgā valsts, kura ir gājusi tik tālu šādu pasākumu īstenošanā. Ir liels prieks, ka ministrs kundze ir varējusi pie mums šodien ierasties. Viedokļu apmaiņa ar dalību valstu lauksaimniecības ministriem uh, nodrošina attiecību uzlabošanos starp padomi un parlamentu. Arī parlaments strādā pie šiem jautājumiem un arī citas parlamentu komitejas aktīvi risina šos jautājumus. Mums ir atzinuma sagatavošanas uzdevums mūsu komitejā. Mēs strādājam pie atzinuma par šo jautājumu. Un tagad es dodu vārdu mūsu viesēji. Ministrs Kunze. Mēs ar lielu interesi uzklausīsim jūsu ierosmes un uh, jūsu pieredzi. Lūdzu, vārds jums. Pues muchísimas gracias, eh, presidente. Estimados miembros. Paldies, priekšsēdētāji. Cienījamie lauksaimniecības lauka attīstības komitejas locekļi. Savu uzrunu šodien gribētu sākt ar paldies vārdiem par to, ka uzaicināt mani pievienoties šodienas sanāksmē. Un gribētu arī apsveikt priekšsēdētāju un politisko grupu koordinātārus par iniciatīvas sagatavošanu. Un tās sniedz mums iespēju šajā parlamentā vēlreiz izcelt problēmas, ko rada negodīgas komerc prakses pārtikas piegādes ķēdē. Un, protams, kā arī norādīja priekšsēdētāja kungs, es pilnīgi pārliecināta, ka ir nepieciešams, ka arī savienības spēr nepieciešamos soļus, lai mazinātu šādu prakšu radītās problēmas. Spānijas lauksaimniecības un vidas ministrija ar lielu interesi ir sakojusi līdzi darbam un sagatavotajiem dokumentiem par a, negodīgu praksi pārtiks piegādes ķēdē, tad dokumenti, ko sagatavojas gan parlaments, gan uh, Eh, komisija, gan arī ekonomikas un sociālā lietu komiteja. Un bieži vien esam pamazī, pamanījuši, ka šajos dokumentos ir iekļauta atsauce uz to, cik uh, svarīga ir šī uh, problēma un negodīga prakse. Paturot prātā sagatavotos dokumentus un uh, arī, um, kā ir norādīts, uh, <clears throat> tad var reiķināties ar mani par to, ka mēs piekrītam, ka mums ir jāvēršās un jāmēģina risināt pastāvošā problēma. Man ir pāris piemēri, kas, manuprāt, ļoti labi iezīmē uh, kopbildi. Negotīga prakse rodās tad, ja pastāv ekonomiskā līdzsvara trūkums starp partneriem pārtiks piegādes ķēdēm, jo īpašīm Tad mazie uzņēmumi un jo īpaši lauksaimniecības ražotāji ir īpaši a, pakļauti negodīgām praksēm. Un tā, tas mazina viņu iespēju nodrošināt savu ilgspējību nākotnē un arī ierobežo viņu izaugsmas un attīstības iespējas. Struktūrālās pārmaiņas, kas notiek piegādes ķēdē, un mēs redzam, ka notiek liela koncentrācija sadalas centros. Tas viss pastiprinā lauksaimnieku mazaisargāto statusu, un tas arī nozīmē, ka mm, negatīvi tiek ietekmēti arī ražotāji. Tāpat arī pastāv plaša vienprātība par to, kā negodīga prakse negatīvi ietekmē investīcijas un inovācijas. Uh, mazajiem uzņēmumiem. Un tam var būt arī tālajošākas negatīvas sakas uz visu Eiropas Savienības ekonomiku. Negodīga praksa ir šķērslis iekšējā tirgus attīstībai un pastāvēšanai. Tas arī izkropļo tirgus mehānismus. Eiropas Savienības institūcijas ir aicinājušas dalībvalstis meklēt risinājumus, kas palīdzētu pasargāt mazos uzņēmumus un jo īpaši pasargātu lauksaimniekus un lopaudzētājus. Atbildīgās iestādes bieži vien jautā, kuri pasākumi būtu vispiemērotākie šīs problēmas risināšanai. Mums ir jāsaprot, ka pastāv ļoti liels atšķirības starp to, kā šī problēma tiek risināta dažādās valstīs. Un tagad es gribētu pastāstīt jums, kā mēs Spānijā esam šo jautājumu risinājuši un kādu modeli izmantojam. Šis modelis ir tātad jau funkcionē un tas sāk nest pirmos rezultātus. Var jūs informēt, ka kopš spēkā stājās valdība aptuveni pirms četriem gadiem, mēs esam kļuvuši īpaši uzmanīgi un esam ievērojuši šo īpašo situāciju, ar ko saskaras ražotāji, lauksaimnieki un lopaudzētāji. Tātad, jo pastāv tātad mm, atšķirības starp dažādiem partneriem piegādes ķēdē. Galvenokārt tas rodas uh, cauradzamības trūkuma dēļ, cenu noteikšanas jomā. Mm, ir daži operatori, kas veic negodīgas tirzniecības prakses. Jau no paša sākuma mums bija pilnīgi skaidrs, ka mums ir uh, jā, jābūt ļoti apņēmīgiem un jāstrādā pie tā, lai nodrošinātu ilgspējīgu vērtību ķēdi. Mums ir jāpalīdz um, daudziem ražotājiem, kur nonākuši diezgan bezcerīgā situācijā, uh, brīdī, kad viņiem, viņiem bija jāpiegādā savi saražotie produktu, pat nezinot to, kādu maksu viņi par to saņems un bez līguma. Apzinoties šo situāciju, mūsu uh, apņemšanās bija sagatavot jaunu likumu projektu, un šajā likumā mēs mēģinājām iekļaut visus aktors un visas ķēdes pārtiks piegādes ķēdē. Līdz ar to esam aicinājušas iedarbot, iesaistīties visas organizācijas, kas vēlas mums sadarboties, lai mēs sagatavotu tādu tekstu, kurā būtu atspoguļots pēc iespējas vairāk um, idejas un viedokļi. 2013. gadā mēs sagatavojam šo likumu, tajā bija iekļauti daudzi uh, priekšlikumi par to, kā uzlabāt situāciju pārtiks piegādes ķēdēs, tika publicēts 13. gada 2. oktobrī. Un galvenais mērķis ir palielināt lauksaimniecības uh, nozares konkurētspēju un efektivitāti, uzlabot uh, attiecības, tirzniecības attiecības starp dažādiem operatoriem piegādes ķēdē un izveidot efektīvu ietvaru, kas sniegtu labumu ne tikai uh, operatoriem, ražotājiem šajā ķēdē, bet arī patērētājiem. Jā, ir arī tātad šī likuma īstenošana visiem papildu instrumentiem ir radījusi pozitīvus rezultātus un uzlabojusi attiecības un saiknes ar operatoriem, piegādes ķēdē, un tam iepriekš nebija precedents Spānijā, un cik vien zinu, tad nav līdzīga precedenta nekur citur Eiropas Savienībā. Kopš 2013. gada mums ir jauns juridiskais ietvars, tas ir godīgāks, tas nodrošina labāku līdzsvaru, tas iekļauj operatorus uh, no visām procesa daļām, sākot no pārtikas ražošanas brīža līdz pat brīdim, kad tas nonāk pie patērētājiem likums ir balstīts uz jauktu modeli. Tātad tajā iekļaujas uh, uh publiska sistēma, kas uh, regulē uh, tirzniecības attiecības un arī privāts ietvars, kas, izvēd, kas nodrošina labākas kvalitātes komerc attiecības. Uh, tajā tam seko uzraudzības sistēma, kas ļauj mums konstatēt pastāvošās problēmas un arī piefiksēt to, kā komerc attiecību kvalitāte uh, attīstās. Uh, Un tagad detalizētāk gribētu aprakstīt piecus elementus, kas ir iekļauti modelī. Tātad modelī, ko esam izveidojuši un īstenojuši, lai uzlabotu situāciju pārtiks ķēdēm. Pirmkārt, valsts regulatorā sistēma. Jau no paša sākuma mēs domājam, ka, lai nodrošinātu uh, pozitīvu progresu un īstenotu uzlabojums, ka ir nepieciešams regulēt galvenās komercprakses un definēt tās, kuras a, varētu uzskatīt par negodīgām. Tādēļ likumā ir noteiktas tādas prakses, kuras uzskatāmas par obligātām, piemēram, uz līgumiem balstīta sistēma komerc attiecībām. Jābūt sagatavotiem rakstiskiem tirzniecības līgumiem, ja viens no operatoriem ir lauksaimnieks vai e, ir vīk, vājākā situācijā nekā otra līgumslēdzēja puse. Tādēļ likumā ir ieviestas izmaiņas, kas kri, būtiski ietekmē tirzniecības attiecības, kas līdz šim ir bijušas tādas uz tradīcijām balstīts, jo īpaši lauksaimniekiem. Tādējādi esam stiprinājuši uh, garantijas un nodrošina labāku um, tātad maksāšanas uh, procesu nodrošināšanu. Un tagad lauksēmnieki zina, ka viņi saņems noteiktu cenu par saviem ražojumiem, un viņi arī zina, ka viņiem maksā, samaksā jāsaņem noteiktā laika posma. Tāpat esam attīstījuši citas prakses, piemēram, elektroniskās izsoles ir uzlabota to caurskatāmība. Esam aizlieguši tādas prakses, ko varat uzskatīt par ļaunprātīgām, piemēram, vienpusējas izmaiņas līgumos vai arī prasība saņemt eh, negaidītas maksājums. Tāpat arī uh, sensitīvas informācijas sniegšana un arī uh, Tātad ir nodrošināts labāks regulējums attiecībā uz zīmolu izmantošanu. Lai to visu padarītu par realitāti un lai sasniegtu mūsu mērķi, proti godīgāku un līdzsvarotāku piegādes ķēdi, nepietiek ar negodīgu prakšu aizliekšanu. Ir jāizveido arī sankciju un kontrolas sistēma. Un tādēļ otrais elements ir šāds likumā esam iestrādājuši dažādas sankcijas, kas uh, var nozīmēt pat soda naudu līdz pat miljonu eiro apmērā smagākos gadījumos. Mēs esam izveidojuši arī kontrolas sistēmu un uzraudzības sistēmu. Tiek uzraudzīta gan, gan pašas prakses, gan arī sodu režīms. Tā ir pārtikas uh, kontrolas aģentūra, kas to dara ir ļoti svarīgi paturēt prātā, ka likumā ir paredzēta iespēja, ka, ja ir kādas individu iesniegtas sūdzības, tas ir viens, bet uh, sūdzības var iesniegt arī anonīmi, un to var darīt asociācijas. Šāda iespēja pastāv ka pārtikas kontrolas un informācijas iestāde var uzsākt izmeklēšanu, ja ir pamatoti iemesli uzskatīt, ka ir radusies kāda ļaunprātīga situācija. Mēs vēlamies nodrošināt to, ka šādus ļaunprātīgus gadījumus varētu novērst un labot. Uh, sodi būtu piešķirami progresīvi, proti, ja pārkāpums tiek atkārtots, tad tiek palielināts arī sankciju apjoms. Un šādā veidā mēs vēlamies sūtīt dubultu vēstījumu operatoriem. Pirmkārt, tiek, no, tiek izteikts brīdinājums un minimālas sankcijas. Un gadījumos, ja eh, pārkāpumi tiek atkārtoti, tad arī sodu uh, apmērs un smagums palielinās. Un es jau pieminēju, ka visnopietnākajos gadījumos sots var sasniegt pat miljonu eiro. Sodu režīma regulējums nosaka maksimālo termiņu sešus mēnešus, lai pabeigtu visu procedūru, tāds sešus mēnešus kopš sūdzības saņemšanas. Sodu režīma Eh, īstenošanu uzraudzību veids eh, valsts administrācija, tātad val, lauksaimniecības ministrija, tad sūdzības iesniegšana iesniedzējiem neko neizmaksā. Administrācijā ir um, ļoti lielas cerības par aģentūras uh, spējām un veikt spēju. Aģentūrā, aģentūra nodrošina uh, tā, to, ka tā ir spēcīgs sabiedrotais, aizstāvot uh, operatoru intereses. Tas ir bijis ļoti veiksmīgs, ļoti svarīgs pilārs, lai nodrošinātu uh, mūsu ministrijā sagatavotos instrumentus cīņā pret uh, problēmām Spānijas augļu un dārzeņu tirgu. Šī problēma radās jo īpaši uh, pēc Krievijas embargo ieviešanas. Esam mēģinājuši kontrolēt negodīgās prakses, kas būtu nozīmējušas tos, ka a, tirgus slēgšanas a, saku smagākā daļa būtu, to būtu iznesuši ražotāji. Es gribēju norādīt, ka Krievijas embargo ir negatīvi ietekmējis augļu un dārzeņu sektorā. Sektors Spānijā vairāk kā citas lauksaimniecības nozars. tirgus regulēšanas organizācijām mēs tad redzam, kā tas iezīmējās mūsu likuma. Mēs esam strādājuši kopā un esam spējuši izveidot labāku līguma attiecību nodibināšanu šajā nozerē. Mēs sapratām, ka ir nepieciešams izveidot īpašu sodu sistēmu, ko varētu attiecināt arī uz piena produktiem. Un arī šis aspekts ir iestrādāts likumā. Tas nozīmē, ka mēs varējām stiprināt līgumu ievērošanas a, aspektu un arī um, es gribētu pateikties aģentūrai un um, Tātad jaunajam likumam kopš 2015. gada tiek nodrošināta arī kontroļu koordinācija, lai um, nodrošinātu atbilstību noslēgtiem līgumiem lauksaimniecības nozarēs. Ar līdz saskaņā līdzšinējiem rezultātiem gribētu norādīt, ka 18 mēnešu laikā, kopš aktīvi ir darbojusies aģentūra, esam inspicējuši 663 uzņēmumus un 3000 komerciālas operācijas esam saņēmuši 91 sūdzību par neatbilstību likumam, jo īpaši daudz sūdzības ir no ražotāju asociācijām. Un tādējādi esam uzsākuši 141 administratīvo izmeklēšanu. Trešais elements, ko gribētu pieminēt, ir pašregulācijas sistēma, kas noteikta likumā, Tas arī atļauj uh, uzlabot aizsardzības ietvaru tātad, un aptver arī tālākas prakses nekā tās, uz kurām attiecas regula. Un mēs esam sagatavojuši labo tirgus prakšu kodeksu pārtiks piegādes ķēdē, un tas a, uh, brīvprātīgi ļauj operatoriem palielināt savu apņemšanos aptvērumu. Viņi var tā tad rīkoties tālāk nekā nosaka likums, lai uzlabotu komerc attiecības vēl vairāk. Uzņēmumi, sadalas nozare, kā arī asociācijas ir pievienojušās, var pievienoties šim kodeksam. Tas, protams, notiek brīvprātīgi, bet katrā gadījumā mūsuprāt tas ir tāds, tajā ir iekļauti instrumenti, kas stimulē cilvēkus pievienoties šim kodeksam gada laikā ar šo labo prakšu kodeksu, kurā, kur, <clears throat> kuram var pievienoties dažādi aktori. Me, mums ir sagatavots teksts ar 50 pantiem, un tajā ļoti plaši ir izklāstīts dažādas saistības, ko uzņemās tie, kas pievienojas kodeksam. Es gribētu pieminēt četrus punktus runāt par lielisku iespēju konflikta risināšanai. Šis aspekts ir iekļauts kodeksā, un tā mērķis ir nodrošināt ātru atbildi ar samazinātām operacionālajiem izdevumiem un nodrošinātu objektivitāti situācijās, ja ir uh, viedokļu atšķirība par um, mm, ir viedokļa atšķirība kādos jautājumos. Kodeksā iekļautie aspekti nodrošina to, ka mums ir jaunas iespējas un tālākas iespējas uzlabot attiecības starp operatoriem piegādes ķēdē. Piemēram, tiek pieminēts arī ombuds, kas pēc vienas puses lūguma var iesaistīties strīda risināšanā. Tāpat esam pieminējuši uh, uh, ombudsmenis starp patērētāju un ražotāju, kas ir pirmā instance strīdus izšķiešanā. Kodeksā ir skaidri atļauts operatoriem risināt konfliktus <clears throat> tātad vislabākajā iespējamā veidā pēc zemākajām izmaksām tiek noteikta pamatprocedūra un arī mediācijas uh, modelis, kas tiek plaši izmantots mūsu valstī. Esam ļoti nobežījušies par to, ka par to, kā likums varēs nodrošināt savu aktualitāti un dzīvotspēju um, arī nākotnē. Un tādēļ modelī ir iekļauts arī <clears throat> normas par uh, monitoringu visā pārtiks ķēdēm. Un tas ir trešais punkts, par ko gribēju runāt šodien. Pateicoties observatorijas darbam, esam spējuši uzraudzīt likuma īstenošanas uh, rezultātus, esam spējuši konstatēt problēmas, varam saņemt tiešu informāciju par jaunām problēmām, kas radušās, un varam arī uzraudzīt to, kā attīstās tirzniecības attiecību kvalitāte. Ar observatoriju tagad mums ir iespēja identificēt to, kā mēs varam strādāt tālāk, lai uzlabotu visus sistēmas aspektus, kā mēs varam garantēt likuma efektīvu piemērošanu. Nu jau ir pagājis zināms laiks kopš likums stājās spēkā, bet mums vēl nav bijis pietiekami daudz laika, lai izvērtētu visas jaunās iespējas, ko tas sniedz, bet mēs uzskatām, ka esam redzēju, kas ir pieredzējuši pārmaiņas, par kurām pat nevarējām iedomāties pirms četriem gadiem. Bet ņemot vērā to, ka esam mainījuši tādas ļoti sen iedibinātas prakses un tradīcijas, pārtiks piegādes ķēdes izmaiņas prasīs gan laiku, gan pūles, bet esmu pārliecināta, ka esam uz pareizā ceļa un ka spēsim sasniegt savus mērķus. Likuma veiksmes stāsts un visu elementu veiksmīga integrācija, ko nu pat aprakstīju, uh, viss tā galvenais un svarīgākais elements ir tas, ka šis likums attiecas uz visiem. Visiem ir bijusi iespēja piedalīties. Tas ir ļoti iekļaujošs likums, kas mēģina nodrošināt līdz taisnīgu attieksmi pret visiem operatoriem piegādes ķēdē. Ar šo jauno likumu dažādiem, dažādām nozarēm un operatoriem esam mēģinājuši norādīt, ka ir ļoti svarīgi savstarpēji atzīt vienam otru kā svarīgus partnerus veiksmīgai ķēdes darbībai. Es mēģināšu norādīt to, ka nevajag uzskatīt vienam otru kā pretiniekus vai konkurentus pārtiks piegādes procesā. Es pārliecināta, ka jūs man piekritīsiet, ka vērtību ķēdes <clears throat> veidojās tikai tik veiksmīgi, cik, cik katrs ķēdes vājākais posms. Ja mēs vēlamies, lai ķēde virzītos uz priekšu un attīstītos līdzsvaroti, ir jānodrošina attīstība visos ķēdes posmos. Nobeigumā es gribēju vēl īsi pieminēt mērķus, kurus esam sasnieguši vai kurus turpinam sasniegt ar likuma īstenošanu un tātad mērķi, kurus nākamajos gados plānojam vēl izvērst. Mēs vēlamies nodrošināt labāku līdzsvaru tirzniecības attiecībās un izvairīt, novērst pretkonkurences uh, tādas aktivitātes, kas sniedz labumu tikai vienam operatoram un kas kavē vērtības izvēršanos visas ķēdes garumā. Mēs vēlamies uzlabot visas ķēdes struktūru, vēlamies uzlabot ražotāju kapacitāti viņu tiesību aizsardzībā, lai viņu tiesības tiktu aizsargāts un viņu pozīcija visā ķēdē tiktu stiprināta, lai viņi varētu gūt labumu no savas dalības vērtību radīšanā. Vēlamies nodrošināt tirgus elastīgumu, veicināt inovācijas un <clears throat> konkurēt spēju starp uzņēmumiem. Manuprāt, šis tiešām ir ļoti labs likums, un tas arī sniegs savu ieguldījumu, nodrošinot labāku lauksaimniecības sektora attīstību manā valstī. Līdz ar to Es varu teikt, ka esmu gatava cieši sadarboties ar parlamentu. Man bija tiesības runā, tie, tik, iespēja tikties ar komisāru Hoganu. Mēs apmēram runājām par to, kā mūsu pieredze varētu palīdzēt arī Eiropai kopumā. Un visbeidzot, gribētu jūs aicināt uh, panākt progresu vienotajā regulējumā, kas ļaut uzlabot vienotā tirgus darbību, kas veicinātu uzņēmumu iespējas uh, ieviest inovācijas, un tam būs pozitīva ietekme uz visu ekonomiku kopumā, un tas arī radīs jaunas darba vietas Eiropas Savienībā, un arī uzlabos mūsu produktu konkurētspēju ārējo tirgu. Pani minister, dziękujemy za informācija. Ministrs kundze, es vēlējos pateikties par jūsu uzrunu par to, ka jūs mums sniedzāt ļoti precīzu informāciju, un es vēlētu uzslavēt jūsu drosmi un apņēmību, jo mēs eh, zinām, kāda varētu būt vairāku institūciju reakcija uz, eh, nu, it kā tirgus ekonomikas darbības ierobežojumiem jūsu veiktie pasākumi ir ļoti skaidri un konkrēti, un tā ir ļoti laba pieredze, no kā citi varētu arī mācīties. Mums parlamentā ir tāda tradīcija, ka vispirms dodam vārdu koordinatoriem. Kopumā ir pietiekušies 14 runātāji, tātad katram nevairāk par divām minūtēm. Uh, un es ļoti precīzi raudzīšos, lai tiktu ievērots uh, uzstāšanās laiks, un pēc tā mēs rādīšu šo amuriņu. Desakungs. Ja, dank, Paldies, priekšsēdētāji kungs, paldies ministres kundzei Es esmu priecīgs jūs redzēt šajā zālē un godīgi pateikšu, ka jūs man patīkami pārsteidzāt ar savu programmu, ko esat gatavi īstenot Spānijā. Mūsu priekšsēdētā vietniece Maired Magines strādā pie šī jautājuma. Viņa arī noteikti uzmanīgi jūsos ieklausījās. Uh, Un patiešām ir interesanti, kādas ir nacionālās iespējas visus šos lēmumus īstenot. Un mēs Vācijā paši savu ministru lūdzām eh, rīkoties līdzīgi, un es jūs mudinātu darīt tāpat. Ir jāizmanto arī visas nu, pašmā iespējas. Jūs pareizi teicāt šī ķēde ir tik spēcīga, cik spēcīgs ir tās vājākais posms, un, diemžēl, uh, ražotāji bieži vien veido šo vājāko ķēdes posmu. Es uh, esmu pats uh, priekšsādātājs tādā ražošanas kooperatīvā, uh, kas pārstāv piensaimniekus vairākus tūkstošus, un īstenībā mēs esam nu tikai tāds piliens jūrā salīdzinājumā ar lielajām tirzniecības ķēdēm, kas nu burtiski ir okupējušas tirgu. Ja mēs runājam par tirzniecības ķēdēm, vai tās ar jums eh, sadarbojās labprāt vai nu, tādā piespiedu kārtā, gribēju to patiešām uzzināt. Jūs runājāt arī par maksājumu termiņu saīsināšanu. Es domāju, tā ir interesanta pieeja. Jūs varbūt uh, varat vēl atsaukt atmiņā, piemēram, attiecībā uz uh, augļiem, dārzeņiem un pienu. Šeit patiešām maksājuma termiņi ir ļoti gari. Es gribētu patiešām jūs redzējumu dzirdēt. Uh, Jūs teicāt eh, kaut ko arī par sankcijām, jo ja nav pilnīgi nekāda sankcija, ja viss ir fakultatīvi, nu tad, diemžēl, viss nenotiek nevainojam. Diemžēl tādu pieredzi esam guvuši pagātnē. Jūs runājat arī par tautas kontroli, domāju, tas ir ļoti svarīgs aspekts, lai visa sistēma varētu darboties nevainojami. Es labprāt nu, vai es vēlos, ka mēs varētu jūsu uzstāšanos saņemt arī rakstiskā formā. Domāju, ka pie šī modeļa ir jāturpina strādāt, novēl jums panākums turpmākajā darbā, un ETP grupa ir patiešām gandarīta, ka mēs esam gatavi pie šīs sistēmas strādāt nacionālā līmenī. Paldies! Dziękuję pan poseł de Castro. Jest tagad Castro kungs. Paldies priekšsēdētāji ministras kundze. Vispirms pateicos par šo interesanto prezentāciju, kur jūs stāstījāt par Spānijas pieredzi. Šodien lauksaimniecības komitejā mēs balsosim par Mairits Magineses ziņojumu par negodīgu komerci praksi. Varbūt tā ir sakritība, ka tieši šobrīd jūs arī uzstājaties, jo mēs sākam strādāt pie šiem jautājumiem. Un nav šaubu, ka 2013. gada likums tika pieņemts tādēļ, ka konstatēts tika, kā tiek izmantota uh, dominētā, po, dominējošā pozīcija pārtiks piegādes ķēdēs. Un arī Itālijā ir notikuši protesti un demonstrācijas pret transnacionāliem uzņēmumiem, kuri kontrolē piena tirgu Itālijā. Un šeit mēs sastopamies ar ļoti nopietnu problēmu lauksaimniekiem ir ļoti grūti uh, apvienot uh, spēkus, lai vērstos uh, pret šādu praksi, jo līgumus tagad var vienpusējā kārtā pārskatīt. Es gribēju uzdot jautājumu par to, cik efektīvi šie noteikumi darbojas attiecībā uz lielajiem uzņēmumiem, kuri var uzspiest uh, līgumu nosacījumus piegādātājiem. Un lauksaimnieki vienkārši ir spiesti piekrist šiem nosacījumiem. Uh, valdībām ir grūti iesaistīties šajā procesā un uh, uzspiest vai noteikt citus ko, līgumu nosacījums. Varbūt vēl ir eh, pāragri spriest par rezultātiem attiecībā uz lieliem uzņēmiem. Ai, Toms Kungs, paldies. Es gribētu dot eh, Jesenko vārdu savā vietā. Paldies, ministra kundze, bija tiešām. Uh, interesanti jūsos klausīties, un man ir jautājums, kas netieši ir saistīts ar uh, jūsu stāstījumu. Atvainojos, ja jautājums varbūt ir pārāk tieši. Mēs zinām, ka bakteriālā rezistence ir liela problēma Eiropā. Mēs zinām, ka tās cēlonis ir lobarība, un mēs zinām, ka Spānija ir viena no tām valstīm, ko šīs problēmas ir visnopietnākās, bet tāpat laikā Spānijas deputāti šajā parlamentā eh, vēlas eh, vājināt normas attiecībā uz ehm, ārstnieciskās lobarības eh, regulējumu. Es gribu Uh, jautāt, ko jūs domājat par šo deputātu darbību. Tie gan nepārstāv jūsu pārtīju, bet gan jūsu valsti, un ko jūs domājat par antibiotiku lietošanu profilaktiskos nolūkos uh, attiecībā uz mājlopiem. Un gribētu saņemt šo atbildi gan rakstveidā, gan mutiski. Paldies! Paldies, Sedra skundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es esmu viena no koordinatoriem, kura neatbalstīja šos pasākums, jo mūsu prāt ne visi svarīgie jautājumi ir ņemti vērā. Jūs minējāt pienu kā piemēru. Šogad mēs esam piedzīvojuši uh, negatīvu attīstību divas vai trīs organizācijas parakstīja līgumu, bet stāstot par uh, Spānijas Uh, likuma īstenošanu jūs uh, stāstījāt par ļoti būtiskiem jautājumiem, bet šajā likumā par piegādes ķēdi ir atstāts novārtā svarīgs elements, proti par to, ka samaksai ir e, jābūt atbilstošai un nav nekas uh, šeit teikts par ietekmi uz kā, uh, konkurences noteikumiem. Ir jānodrošina reāls sarunas par samaksu, ko saņem lauks saimnieki. Un uh, tagad iznāk, ka šis obligātais līgums atkal ir Eh, jauna problēma lauksaimniekiem. Viņi zina, kādu samaksu viņi saņems, bet viņi ar šo nopelnīto naudu nevar iztikt, un tā atkal ir nopietna problēma. Es liecinu, eh, jūs teicāt, ka tiek eh, palielināta lauksaimnieku iespēja vēst sarunas par līgumiem, bet būtu jābūt tādām lauksaimnieku Uh, organizācijām, kuras iesaistās šais sarunās, jau ir lauksaimnieku organizācijas Spānijā. Mums nav jāizdomā divritens, bet mums ir jāizdomā tāda sistēma, lai varētu vēst sarunas uh, nodrošinot par uh, um, vienošanos par rentablām cenām, lai Eiropas lauksaimnieki varētu izdzīvot. Hauslinkungs. Paldies. Hauslinga vietā uzstājas Sebastiekungs. Tā tad es uh, uh gribēju um, arī piekrist kolēģei tā ziņā, ka nevis Spānijas deputāti atbalsta šādu pieeju. Jā, ministrs kundz, jums ir taisnība, kad jūs sakat, ka labi ir, ja šo situāciju uh, regulē likums un uh, ir jānodrošina atbilstoša samaksa lauksaimniekiem par viņu ražojumiem, un tādēļ viss šis veikums ir svarīgs. Tomēr lauksaimnieki diezgan uh, skeptiski raugās uz šo pašu regulējumu, un uh, turklāt, kā tas viss tiek darīts uz brīvprātības pamatiem. Tālāk eh, par eh, augļiem un dārzeņiem. Šeit arī ir nepieciešams minimālais pamats sarunu vešanai. Frā, eh, Spānija ir eksportētāja valsts, ir šie pasākumi, kas tiek veikti, būtībā maz ietekme uh, eksportētās produkcijas cenas. Ir nepieciešams veikt uh, pasākumus, lai aizsargātu patērētājs pret negodīgu komercpraksi pārtiks ķēdē. Un tagad atkal tikai tiek piedāvāts Eiropas Savienībā rīcības kodeks un nopatām brīvprātīgs uh, rīcības kodeks. Tagad līdz ar Krievijas eksporta ierobežojumiem šie saražoti augļi un dārzeņi nonāk nevis Spānijas, bet visas Eiropas tirgu, bet mums ir jādomā, kā aizsargāt lauksaimnieks pret negodīgu komercpraksi. Paldies, tagad vārds Ferantas kungam. Paldies, priekšsēdēt priekšsēdētāji. Ministrs kundze pateicos par šo vietokļu apmaiņu, bet es gribu arī norādīt, ka mēs kārtējo reizi diskutējam par Eiropas uh, Savienības tiesību aktu, lai atkal it kā risinātu dramatisko situāciju pārtiks piegāžu ķēdē. Kaut gan vairums lauksaimnieku uh, strādā ar zaudējumiem. Tāpat laikā cēnu pazemināšanās neizjūta patērētāji. Protams, mēs varam atkal turpināt runāt par dažādiem pasākumiem, bet tie nekāda situācija nemainīs. Mēs zinām, ka problēmas cēlonis pirmkārt ir tas, ka ir īstenota eh, kopējā lauksaimniecības politika neregulējot ražošanas apjomu, turklāt ir arī aizliegts uh, Uh, veikt jebkādus pasākums pret cenu neskaidrību un svārstībām vai pret dominējošā stāvokļa izmantošanu gan lauksaimniecības nozarē, gan vairumtirzniecībā. Uh, tā es tikai gribu norādīt, ka ir jāvēršas pret ražošanas un tirsniecības uzņēmumu koncentrāciju. Un mēs aicinām vismaz minimāli pilnībā pārskatīt Eiropas Savienības konkurences tiesību normas. Paldies. Magines skundzei vārds. Viņa ir atzinuma autora mūsu komiteju. Paldies priekšsēdētāji, sveic ministri mūsu vidū, pateicos, ka jūs esat pie mums ieradusies. Parasti mēs uzklausām tikai prezidējošās valsts ministrus, bet mums ir liels prieks, ka arī jūs esat pie mums atnākusi trīs uh, punkti bija pilnīgi skaidri jūsu runā. Tātad jūs uzskatījāt, ka Spānijā ir uh, jāveic pasākumi un jūs pieņēmāt uh, šo lēmumu, tas ir apsveicami. Otrakārt, jūs apvienojāt tiesību aktus un pašregulāciju. Šobrīd Eiropas Savienībā ir tikai šis brīvprātīgais rīcības kodeks attiecībā uz pārtiks ķēdi un ir iebildumi pret saistošiem tiesību aktiem bet jūs apliecināt to, ka abi šie varianti var būt savietojami un strādāt kopā. Un trešais svarīgais punkts ir pārtikas ķēdes ilgtspējība. Tas ir ļoti būtiski, lai noskaidrotu, kā šī sistēma darbojas un ir uh, jāņem vērā arī konkurences situācija un jautājums, vai pārtiks ķēde var izdzīvot šajā konkurences situācijā. Es arī vēlētos saņemt uh, jūsu uh, runu arī rakstveidā, lai mēs varētu ar to vēl labāk iepazīties. Uh, man interesē, kādi uh, konkurences eh, likumdošanas elementi šeit ir iekļauti un ar kādu pretestību jūs eh, saskārāties šai darbā. Jāatzīst, ka patērētāji un ražotāji intereses nemaz nav tik atšķirīgas. Mēs varam nodrošināt gan eh, ražotāju interešu ievērošanu, gan arī patērētāju interešu ievērošanu un es eh, ceru, ka mūsu darbs turpināsies, un eh, jūsu runa bija labs ievads mūsu turpmākam balsojumam. Priekšsēdētājs eh, Vēl daudz e, citi runātāji tagad ir pieteikušies debatēs, tādēļ aicinu nepārsniegt uzstāšanās laiku. Tāpat vēlos jūs informēt, ka mūsu zālē atrodas viestu grupa no Itālijas, kura seko mūsu šīs dienas ļoti interesantajai sēdēji. Vārds Garsīs kundzei. Liels paldies priekšsēdētāji, pateicos ministrei par to, ka viņi piedalās mūsu šī rīta sēdē. Es vēlos arī uh, uzteikt Spānijas valdību par šo novatorisko lēmumu, kas jau ir devis uh, labus rezultātus. Tas, tās ir tikai pirmais solis, tā ir lieliska iniciatīva. Gribēju jautāt ministrs kundzei, vai ir iespējams šo likumu vēl uzlabot Un varbūt, ka būtu jāstrādā ne tikai nacionālā, bet Eiropas uh, līmenī, kā mēs jau dzirdējām. Uh, ķēdes uh, vājākais posms ir attīstības ātrums. Ja mēs palūkojamies uz Eiropas Savienību, tad mēs konstatējam vairākus vājos posmus, un šeit noteikti ir jāveic uzlabojumi Es domāju, ka mēs noteikti varam uzlabot Eiropas piena tirgus darbību. To var uzlabot, palielinot piena ražotāju ietekmi uz pārtiks ķēdi. Eiropas piena pakete arī darbojas šādā virzienā. Un vēl viens jautājums ministrs Kunze Es nedomāju, ka atbilstošā e, Spānijas aģentūra e, būtu jāatstāj novārtā. Tad gluži pretēji ir paraugs citām dalību valstīm, no kā mācīties par to, kā risināt šīs problēmas, pat nosakot sankcijas. Varbūt jūs varētu šo modeli eksportēt uz citām dalību valstīm. Paldies! Jā, prezidente, bienvenido. Vilas kundze. Paldies, sveicu ministrs kundzi mūsu sanāksmē. Es uh, gribu teikt, ka šeit nav īstais brīdis uzklausīt Spānijas ministrs uzstāšanos, jo pēc trim nedēļām Spānijā uzsāksies vēlēšanu process, un es nedomāju, ka uh, valdības pārstāvē būtu šodien mūs jāuzrunā. Bet tāpat laikā tomēr gribu sveikt ministri kā manas valsts Spānijas valdības pārstāvi. Jūs savā runā minēja to, ka tad, kad stājāties amatā pirms četriem gadiem, situācija bija sliktāka nekā tā ir tagad, tā tad ir panākti uzlabojumi, bet ne viss ir atrisināts uh, monā valstī attiecībā uz lauksaimniekiem, lopkopjiem. Protams, šis likums ir pieņemts balstoties uz labākiem nolūkiem, ir tiešām uh, daži panākumi. Labākais risinājums, manuprāt, ir šī sankciju sistēma un atbildīgās aģentūras izveidošana. Bet ir arī citas eh, lauksaimniekiem būtiskas problēmas. Piemēram, um, zīmolu jautājums un um, uh, arī ražojumu pārdošana. Piena nozarē ir divi lieli uzņēmumi, kuri slēdz līgums ar piegādātājiem, un līgumi tiek pagarināti, pazeminot piena iepirkuma cenas. Tas jau nav nekāds uzlabojums nozarē. Mēs šodien vēlāk diskutēsim par uh, Tunisiju, bet es gribētu zināt, ko jūs kā Spānijas ministra domājat par olīveļas eh, importu palielināšanu no Tunisijas. Ropes kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Ministrs kundze. Es vēlējos jums pateikties par to, kas niedzētu pārskatu par situāciju jūsu valstī, un ir prieks, ka jūs negaidījāt, lai kāds jums kaut ko eh, rosina darīt, ka jūs paši uzņēmāties iniciatīvu un rīkojāties. Vai jūs nedomājat, ka būtu labāk, ja būtu vienota Eiropas sistēma, nevis 28 sistēmas, kas varētu novest pie konfliktiem, dažādiem mm. pārkāpumiem un pat tiesāšanās. Manuprāt, piena nozara saskars ar vismagāko situāciju, iepirkuma cenas ir ļoti zemas, un Lietuvas piena ražotāji un patērētāji man iesniedza vakar lūgumu rakstu ar 40 tūkstošiem parakstu nē, četrāk pustūkstošiem parakstu. Šajā lūguma rakstā patērētāji un piena ražotāji mūs aicina izveidot vienu vienotu uh, piena iepirkuma sistēmu ar vienotām cenām, un tieši tā mēs varētu novērst krīzes atkārtošanos nākotnē un uh, mazināt arī krīzes negatīvās sekas. Manuprāt, visām dalību valstīm ir jārūpējas par to, lai pienā ražotājiem uh, būtu spēcīgas sarunu vešanas pozīcijas. Ko jūs domājat par šādas Eiropas sistēmas izveidošanu? Ceru, ka jums izdosies arī uzlabot situāciju jūsu valstī. Paldies. Tagad vārds Kostinger kundzei. Paldies, priekšsēdētāji, paldies ministras kundzei. Es gribēju jums pateikties arī par šo saistošo prezentāciju. Es īstenībā uzdošu īsu jautājumu. Mēs ļoti aktīvi runājam vienmēr arī par šo Eiropas dimensiju un patiešām Mums ir šī fakultī, fakultatīvā pieeja un kā pāriet no tās uz tādiem saistošiem pasākum, pasākumiem, jo uh, Citreiz patiešām tirgus ļoti spēcīgi ietekmē šīs tirzniecības ķēdes, un mums ir grūti tur kaut ko regulēt. Ņemot vērā pēdējā laikā gūto pieredzi, eh, kopš šis eh, likums ir pieņemts eh, Spānijā, kuras ir tās vājās vietas, kur ir deficīti un kur ir uh, nepieciešami uzlabojumi. Un kur jūs arī piedāvātu nu, tādas konkrētas vadlīnijas visai Eiropai. Uh, Ko jūs mums varat dot kā tādu mācību, ņemot vērā gūto pieredzi? Paldies! Budā. Budas kungs. Felicitări, doamna ministru. Paldies, priekšsēdētāji. Punerea făcută. Am întrebat. Es gribēju uh, pie mums sveikt arī ministras kundzi. Man ir ļoti uh, lakonisks jautājums par cūgaļas sektoru. Es biju Spānijā, es tikos ar vairākiem cilvēkiem un. Uh, es uzzināju, ka viens kilograms cūgaļas maksā nedaudz vairāk par vienu eiro. Gribēju pavaicāt, kā jūs vispār varat noturēt pie dzīvības šo sektoru, jo ražošanas izmaksas taču, protams, ir daudz augstākas, tās ir gandrīz vienlīdzīgas eh, pārdošanas cenai. Vai valdība ir ieviesusi kaut kādu mehānismu, lai cūkopji varētu izdzīvot? Nu, jo citādi es nesaprotu, kā tas ir iespējams. Jo ražošanas izmaksas ir līdzvērtīgas pārdošanas izmaksām. Paldies! Man posublan. Thank you, thank you, Chair. Um, I think my questions... Nākamais uh, runātājs uh, Brannenkungs. Man šķiet, ka mans jautājums jau tika uzdots, bet nu labi, atkārtošu vēlreiz. Jūs Spānijā ieviesāt paši savus uh, tādas uh, likumdošanas normas vai uh, patiešām Um, tāda Eiropas, vēl tāds papildus Eiropas sagums šajā likumdošanā būtu, nu, tā kā palīdzīgs vai tieši otrādi radīt šķērsli. Paldies, Bugotiču kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Jūs runājāt par uh, Nīderlandi, Spānijas pieredzi, bet, diemžēl, mēs mm, neskapēc nevēlamies sekot Spānijas piemēram, bet, nu, es augstu vērtēju viņu, jūsu veikumu. No vienas puses jums ir sankcijas un uzraudzība, bet no otras, tātad šīs uh, represīvā puse, no otras puses ir pašregulācijas sistēma, konfliktu risināšanas sistēma un observatorija. Un uh, sagatavojot šādus tiešību aktus, svarīgi ir iesaistīt darbā uh, visus uh, spēlētājus, visas interesētās puses, tā skaitā arī patērētājus. Es neesmu pārāk liels optimists, es uh, neesmu pārliecināts, ka mums izdosies pieveikt monopolus, lielās korporācijas, bet ļoti svarīgi ir iesaistīt sabiedrību un patērētājus šai darbā. Uh, un mums ir šie centieni jāturpina. Un mums tāpat ir jāmācās arī no Spānijas pieredzes. Tomēr nesmu pārliecināts, ka būs iespējams pieņemt līdzīgus likumus visos Eiropas valstīs. Būs jāmeklē Eiropas pieeja. Čikuje, pan posel Andriju. Oui, merci, monsieur le président. Je... Paldies, priekšsēdētāji. Es arī vēlējos pateikties ministrei par prezentāciju. Mēs saskaramies ar šo problēmu visi, un nu, jūs vismaz meklējat risinājumus un rīkojaties Jā, šeit uh, ir uh, runa par partnerību, par līgumu slēgšanu, bet man ir uh, vienkāršs jautājums runājot par partnerību. Kādas ir šīs attiecības? Apusē izdevīgas vai ir tā, ka viens uzspiež nosacījums otram un jautājums, kurš tad nosaka cenas šajā sistēmā? Dziękuję pani poseł Hasakamp. Asekamp kundze. Paldies priekšsēdētāji, paldies ministras kundzei. Katru gadu daudzi vērši Spāņu arēnās zaudē dzīvības, vēršu cīņu laikā. Viņi patiešām smagi cieš un pēc tam šie dzīvnieki lielās mokās nomirst. Un jāsaka, ka ļoti daudzās Spānijas uh, Um, vietās, reģionos notiek uh, šādas vēršu cīņas un, piemēram, uh, ir arī uh, tāda veida tradīcijas, kad zirgs tiek dzīts, kam pakaļ skrien vesela saniknotu vēršu orda un jāsaka, ka arī citreiz vērši tiek aizdedzināti un vajāti un pēc tam vēl bakstīti ar šķēpiem bēgšanas laikā un jāsaka, ka daudzi eiropiešu un arī vairākums spāņu pilsoņu vēlas šai briesmīgajai praksē pielikt punktu. Es domāju, ka mēs nedrīkstam arī to turpināt subsidiēt. Ministres kundze, kad jūs bei, pieliksiet punktu šīm asiņainajām tradīcijām? Un uh, runātāja beidz savu uzrunu spāņu valodā. Dziękuję pan poseł Kuźmuk. Užmjauka kungs. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Pani minister, mam dva... dva... Paldies. Ministres kundze, man ir uzreiz divi jautājumi. Jūs eh, mūs iepazīstinājāt ar Spāņu likumu, kas ir spēkā jau apmēram gadu, vai jūs varētu mūs informēt nedaudz sīkāk, eh, vai tas ir arī ietekmējis lauksaimnieku ieņēmumus? vai pēc likuma ieviešanas ir uzlabojusies situācija kopumā un kā šis likums ir ietekmējis arī patērētāju maksātās cenas. Vai jūs konstatējāt, ka varbūt eh, cenas ir nedaudz kāpušas pēc likuma stāšanās spēkā? Un vēl viens jautājums. Šis institūts, kas, ievēro likuma īsti, kas novēro likuma īstenošanu, var uzlikt arī sankcijas. Kādas konkrētas sankcijas jau ir tikušas piespiestas? Paldies! Martīnes skundz, lūdzu. Gracias, señora ministra, por estar aquí, aunque me... Paldies, priekšsēdētāji. Ministres kundze, Es nedomāju, ka šis ir labākais brīdis nu, mums spāņiem, jo īsumā ir gaidāms vēlēšanas. Tālāk par šo pārtikas ķēdes likumu, nu, jūs nevarat teikt, ka Tas ir eh, ļoti nozīmīgi uzlabojis lauksaimnieku likteni un dzīvi. Jāsaka, ka mēs eh, nevaram lepoties ar šādu likumu, un jāsaka, ka piensaimnieki piedzīvo vienu no ļaunākajiem um, gadiem savā pastāvēšanas vēsturē. Nu, kad es klausos jūsos, es nezinu, vai jūs patiešām domājat par realitāti. Tas izklausās tā ļoti uh, absurdi un pārāk optimistiski. Un Tā tad it kā bija domāts par lauksaimnieku dzīves uzlabošanu un viņa darba cildināšanu, bet te, es nezinu, vai tas ir panāks. Paldies! Šnaiders kundze. Paldies! Uh, Jāsaka, ka šis ir jautājums, kas aizvien no jauna parādās darba kārtībā arī Nīderlandes piensaimniekiem. Tas ir aktuāli. Es pati skatījos, kā piedalījās protestos piensaimnieki Briselē. Nu, tas joprojām nezaudē savu aktualitāti. Un ar Bēļu ministru esmu diskutējusi, un te ir domāts par tādu jauku projektu. Vai par to tiek runāts arī padomē? Jūs, protams, varat ļoti daudz darīt savā savā valstī, bet, nu, ir jādomā arī par diskusijām padomē. Un ir jādomā arī par likumdošanu, kādi ir šeit tie saskarsmes punkti, kā to darīt. Un vakardien tika runāts par eh, krīzes kompensāciju eh, piešķiršanu. Jāsaka, ka ļoti daudzi te vienkārši sēž uz naudas un tā arī, tā arī nenonāk pie zemniekiem un lauksaimniekiem. Paldies! Kaputo kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies arī ministras kundzei par uh, prezentāciju un vispār par ierašanos mūsu komitejā. Man ir tikai dažas pārdomas. Gribēju pateikties uh, arī par Spānijas uh, valdības iniciatīvu, jo projām nav varbūt nu, tādas olekts, lai izmērītu šī likuma patieso efektivitāti. Bet es domāju, ka tas varētu kalpot kā paraugs Eiropai. un mēs varētu noteikti arī padomāt par harmonizētām normām. Ministrs kundze, jūs divas reizes pieminējāt krāpšanos pārtikas nozarē. Varbūt, ka tas vispār ir nu, tāds eh, viens no aktuālākajiem tematiem tieši pašreiz Eiropā. Es gribētu uzzināt, Kā jūsuprāt varētu izskatīties tāds uh, Eiropas līmeņa mehānisms, lai varētu aktīvāk cīnīties pret krāpšanos, ja, piemēram, mēs runājam par produktu marķēšanu vai geogrāfiskajām izcelsmes norādēm? Paldies! Tagad visi, kas vēlējās runāt, to ir izdarījuši, saka priekšsēdētājs. 23 kolēģi pieteicās, viņi arī uzdeva jautājumus ministrēji. Nu, varbūt arī dažas piezīmes no manas puses. Vai lauksaimniecības ministru padomē jūs runājāt par šo likumu? Es nezinu, cik bieži jūs par to vispār apspriežaties, bet vai e, jūs e, ar viņiem runājāt par šo konkrēto risinājumu, kas ir tagad e, izdomāts Spānijā? Ministres kundze, Es būtu jums pateicīgs, ja jūs varētu atbildēt uz jautājumiem. Varbūt, ka nevarēsiet atbildēt uz visu lielo jautājumu skaitu, bet tagad jums vārds. Bueno, pues muchísimas gracias, presidente. Muchísimas gracias a todos por. Paldies, priekšsēdētāji gribēju pateikties visiem uh, godātajiem deputātiem par uh, viņu jautājumiem. Es centīšos atbildēt uz visu, kas šeit izskanēja. Nu, varbūt, ka ne viss uh, šeit tika saistīts ar uh, šo likumu, ko es pieminēju par uh, pārtiks ķēdes uzlabošanu, bet, nu, galvenokārt pievērsīšos tādiem pamatjautājumiem. jautājumiem. Lai gan īstenībā šis jaunais likums bija iemesls, kādēļ es tiku uzaicināta uz jūsu komitejas sēdi. Tā tad tika runāts par sankcijām, par sankciju sistēmu, eh, par uh, realizāciju. Es domāju, ka tirgotāji varbūt bija priecīgāki pirms tam, jo viņu pozīcijas bija daudz spēcīgākas nekā daudzās citās Eiropas valstīs. Viņi varēja uz citu rēķina saņemt augstākus procentus no pārtikas eh, ķēdes kopīgajiem ieņēmumiem. Jāsaka, šis ir likums, kuru atbalstīja ļoti daudzi, un mēs tur ņēmām vērā ļoti, ļoti daudz svarīgas eh, prioritātes. Tas ir ļoti ambiciozs likums, un tas tika pieņemts, ņemot vērā arī uh, konsultācijas ar tirzniecības sektoru. Un mēs, uh, viņiem bija jāpjādz, ka viņiem ir jāmaina arī, nu, savas uh, iesakņošās ierašas. Tad, kad valdība teica, ka viņiem ir uh, Tas jāievēro, viņi to apzinājās, tas ir fakultatīvi, bet eh, tagad tirgotāji ir eh, domājuši, kā to īstenot, jo mēs domājam, ka bez likuma eh, patiešām mēs negūtu pietiekam labus rezultātus. Mums vajadzēja vest sarunas pietiekam ilgu laiku, lai visas iesaistītās puses mums piekristu. Mums bija daudz sarunu pakāpju, un galu galā visi operatori, visi spēlētāji šajā uh, ķēdē uh, bija ar mums vienis prātis. Informācijas un kontrols aģentūra ir izstrādājusi kontrols plānu, un tas tiek uh, visu laiku allaž pārskatīts un grozīts. Tad, kad tika ieviests Krievijas veto, tas, protams, arī negatīvi ietekmēja augļu un dārzeņu ražotājus. Mēs gribējām garantēt, lai uh, cil, nebūtu nu, tādu spekulantu, kas mēģinātu iedzīvoties uh, uz sektora uh, vājajām vietām. Bija arī izņēmumi, bet šis kontrolas plāns ir saistīts eh, tieši ar piensaimniecību. Eh, tā konkrētās jomās ir prioritāra joma, ņemot vērā eh, sarežģītos apstākļus pašreiz. Jāsaka, ka šie likumi, šīs normas ir pietiekami dinamiskas, tās var grozīt, ņemot vērā īpašās vajadzības nu, katrā atsevišķajā sektorā. Tās, protams, arī var mainīties. Un ar lielu gandarījumu. Es, protams, varu arī eh, savu eh, prezentāciju jums izsūtīt rakstiskā veidā, arī, protams, eh, tajā skaitā likuma kopiju. Es, protams, visu, ar visu to jūs varu iepazīstināt. Nav nekāda problēma. Sociālistu grupas koordinators Paulo De Costa runāja par piensaimniecību un par to, kā uh, lielie uh, startautiskie koncerni ietekmē situāciju šajā nozarē. Īstenībā mums izdevās gūt panākumus, jo ir līgumi, ko nevar tā viegli modificēt, un pirms līgums tiek parakstīts, uh, tas ir jāpublicē un ir jāievēro konkrētas minimālās prasības. Ir uh, minimālās prasības, eh, kas ir jāievēro parakstot šo līgumu, un likums eh, attiec uz visiem uzņēmumiem, neskatoties uz to izmēru it sevišķi uz lielajiem startautiskiem uzņēmumiem. Viņiem, protams, ir daudz dominantāka pozīcija tirgu, tādēļ mums ir jādomā, kā labāk līdzsvarot visu šo piegādes ķēdi. Un ir daudz uh, pasākumu, kas ir mērķēti tieši uz šiem lielajiem koncerniem. Jā, ir bijusi arī negodīga uh, komercprakse, ļaunprātīga komercprakse. Tas uh, ir, par to ir padomāts arī slēdzot līgumus un ir jāievēro konkrēti standarti. Ja tie netiek ievērot, tad tiek piemērotas uh, sankcijas. Ja Senko kungs runāja par uh, makrobiorezistenci, noturību, tas nav šajā likumā pieminēts, bet mēs visas šīs prasības uh, anti, makrobiostratēģijas piemērojam tā, ka tas ir nepieciešams saskaņā ar Eiropas likumdošanu. Es nedomāju, ka mums te vajadzētu uh, antibakteriālo rezistanci uh, jaukt kopā ar uh, citu uh, produktu administrēšanu. Mēs vienmēr esam atbilstījuši to, ka ir jāsamazina antibiotiku lietošana uh, lopu barībā. Un, protams, ir uzmanīgi jākontrolē vispār, kā jau kādas zāles un medicīnas izstrādājumi tiek lietot lauksaimniecībā. Mēs uh, strādājam saskaņā ar kopienas likumdošanu šajā jomā. Viena kolēģe eh, arī runāja par pienu, par piensaimniecības nozari, kas cieši visā Eiropā. Tā ir piena krīze, kas ir skārus ne tikai Spāniju, bet arī citas valstis. Mūsu valstī arī uh, piensaimniecība ir cietus konkrētu iemeslu dēļ, un mēs, uh, protams, mēģinam uh, piensaimniekiem palīdzēt. Ir domāts arī par konkrētām kompensācijām, kuras var saņemt tikai šajā nozarē strādājošie, un tas, protams, nav ievērots visās dalību valstīs. Mēs vēlamies aizsargātu kopējo lauksaimniecības eh, politiku, ne tikai tās budžetu, un 2000, no 2007. gada līdz 2013. gadam mēs atbalstījām KLP reformu Spānijā, un šī reforma ir domāta arī uh, tam, lai uzlabotu piensaimnieku dzīves apstākļus un darba apstākļus. Protams, šeit ir jādomā arī par cenām 2013. gadā Spānijas piensaimnieks saņēma 50 miljonus eiro, un e, šādu atbalstu ir paredzēts sniegt līdz 2020. gadam. Un jāsaka, ka piensaimniecības nozara ir tāda ļoti ražīga Spānijā. Viņi ir saņēmuši 55% no kopīgā palīdzības apjoma, bet ne tikai. Un mums ir jāsaprot, kā piena kvotu uh, beigu termiņš varētu ietekmēt uh, šo jomu kopumā. Mēs esam uh, padomājuši piešķirt 56% vairāk um, kompensāciju kopīgās pakotnes ietvaros. Septembrī mēs par to diskutējām ar komisiju un es teicu, ka es aizstāvu uh, palīdzības sniegšanu piensaimniecībai un mēs uh, esam uh, apņēmušies īstenot visus uh, likumdošanas mehānismus gan Spānijas nacionālajos ietvaros, gan arī kopienas ietvaros, lai palīdzētu šim sektoram. Protams, mums ir nepieciešama. Uh, Uh, sadarbība ar visām iesaistītajām pusēm un Spānija panāca to, ka 25 miljoni tika piešķirti šim sektoram. Mēs atbalstījām ražotāju asociācijas. Mēs esam pieņēmuši uh, pasākumus, kas ir vēl ambiciozāki par kopienas pasākumiem. Tika Eh, likums tika iztenots tādā veidā, lai tas īpaši nākt par labu arī piena sektoram un, protams, arī lopkopībai. Mēs esam uzlabojuši arī profesionāla piensaimniecības asociāciju lomu, padarījuši to spēcīgāku, ir arī uh, skolu piena programmas un uh, Mēs eh, sadarbojamies arī ar lauku attīstības eh, asociācijām. Mēs vēlamies, lai eh, sektorā rastos vairāk ražotāju kooperatīvu. Vakardien notika pirmais piena ražotāju fórums, tika piešķirts 31 miljonu liels finansējums, kompensācijas piena ražotājiem un ir arī moratorijas kredītiem, ko piešķir ministrija. Mēs cenšamies strādāt tādā veidā, lai šis dekrēts palīdzētu īstenot mehānismus visā piena ražošanas un piegādes ķēdes garumā. Mēs mēģinām optimizēt savus politiskās vadlīnijas, lai uzlabotu produktu kvalitāti. Tika izstrādāta īpaša programma piena nozarei. Mēs 2015. gadā ir mobilizējis vairāk kā 80 miljonus papildu finansējumu šai nozarei. Es domāju, ja katrs uh, nu, izdarīs savu darba daļiņu, tad mēs varēsim redzēt, ka situācija tirgu uzlabojas. Protams, ir jācīnās pret deformācijām šajā sektorā, kas ir vārīgāks par pārējiem. Jau no pašas pirmās dienas mēs esam sadarbojušies ar pienražotāju asociācijām, un varbūt, ka mēs esam pat viena no pirmajām ES dalību valstīm, kas tik agri ir uzsākusi šīs problēmas risināšanu. Mums ir ļoti laba cieša sadarbība ar piena ražotājiem. Mums ir patiešām arī labi instrumenti, lai cīnītos pret uh, problēmām. Un esam šo darbu veikuši, nu, varbūt apzinīgāk nekā citas valstis. Pieņemot arī attiecīgus likumus, kurus izgaismoju savā runā. Es esmu konstatējusi, ka neviena cita valsts es nedara tieši to pašu, ko mēs darām, jo viņiem nav sodu sankciju sistēmas kā Spānijā, kas uh, aizsargā Spānijas piena sektoru. Es domāju, ja tiek runāts par pārdošanu, tirzniecību, Tas ir uh, saskaņā ar kopienas standartiem, līdz ar to dalību valstis var uh, šo jautājumu risināt veiksmīgāk. Un es gribētu teikt, ka ES nav neviena sektora, kas būtu tik labi aizsargāts kā piena sektors Spānijā, tālāk par minimālo cenu runājot. Ir jābūt izdevīgām sarunvešanas pozīcijām. Uh, Jāsaka, ka TFIU uh, ir. Uh, šādus mehānismus aizliegus, un mums ir jāievēro arī godīgs konkurences noteikumi. Un tas attiecas, protams, arī uz visu dalībvalstu likumdošanu. Tikas merkantil. Ir arī atsauce uz laba tirgus prakses kodeksu, ka Tas nav pietiekams instruments, lai nodrošinātu labu regulējumu, ja pievienošanās ir brīvprātīga. Varbūt es neizteicos pietiekami skaidri, mēs runājam par piecām sadaļām - par administratīvo regulējumu un arī par pašregulējumu, kas ir papildus solis pasākumiem, kas ir obligāti un kas noteikti rakstveidā, un tur iekļaujas arī sankciju mehānismas. Mums ir aģentūra, kas uh, uzrauga uh, Eh, situācija, kas veids kontrolas un gadījumos, ja nepieciešams, viņiem arī ir sankciju pilnvaras. Labās prakses kodeks iespējams, ka nepaskaidroja pietiekami, tas ir tikai papildi, papildinājums eh, likumam, kurā ir iekļauta arī sankciju sistēma. Kā jau teicu no sākuma, tas ir jautājums, kas tiek eh, regulēts nacionālā līmenī un vienīgi. Uh, sadalē un uh, sadales jomā strādā ļoti daudz aktoru. Tā ir uh, fenomens, ko varam novērot daudzās valstīs, bet domāju, ka ir ļoti svarīgi iedrošināt ražotājus sadarboties, lai viņi labāk organizētos, jo lauksaimniecības sektorā pietrūkst tieši šī organizēšanās aspekta, un tādēļ arī valdība ir pievērsusies situācijas uzlabošanai. Ir jāveicina ražotāju asociāciju veidošanās ne tikai piena sektorā, bet arī citos. Ir jāiedrošina arī citas asociācijas. Jo īpaši ir jāveicina kooperatīvu veidošana. Manuprāt, tas veidotu tādu labāku dimensiju un sniegtu lauksaimniekiem labākas sarunvešanas pozīcijas. Uh, Mums ir vairāk kā uh, 56 miljoni eiro, lai stiprinātu šo ražotāju sektora dimensiju. Ja aplūkojam jauno konkurētspējas uh, jomu, Makinisas kundze runāja par tās pārskatīšanas nepieciešamu, bet piena sektors ir izņēmums. Kā jau teica, mums ir ražotāju uh, organizācijas, kuras aptver gandrīz 33% no uh, kopējā tirgus. Mums ir uh, konkurētspējas noteikumi, ir noteikumi, ko sagatavojusi ekonomikas lietu nodaļa, kurā tiek runāts par labāku aizsardzību, labāku patērētāju aizsardzību Un, ja domājam tieši par piena sektoru, ko vēlas aizsargāt gan parlaments, gan komisija, gan padome, tiek noteikti augsti, dažā augsti standarti. Varētu teikt, ka šie standarti visaugstākie un labākie pasaulē un vislabākā iespējamā aizsardzība, ko varam sniegt, ir turpināt rūpēties par Eiropas lauksaimniecības nozares uzbūvi. Mums ir jādomā ļoti uzmanīgi par to, ko darām. Ja mēs nedomāsim par inovācijām, um, tas būs vēl viens veids, kā uh, nu, nesniegsim pienācīgu labumu patērētājiem. Ir arī jādomā par to, kā uh, taisnīgi sadalīt gūtos labumus visā piegādes ķēdē. Tas ir laba, jādara labāk nekā to daram pašlaik. Varbūt tam nebūs tieša ietekme uz patērētājiem, bet tas. Uh, mm, ietekmēs visu vērtību ķēdi kopumā. Un tas arī sniegs labākas sarunu vešanas pozīcijas operātoru vidū. Ja šos noteikumus šādu likumu varētu paplašināt un attiecināt visā Eiropā, nu var teikt, ka šis likums ir bijis spēkā tikai pusotru gadu, un mums vēl ir jāpagaida un jāredz, kādi ir rezultāti. Mēs uh, Es paredzam, ka likumā tiks ieviest uzlabojumi ar observatorijas palīdzību, jo observatorija ir labāk pazīstama ar pārtikas ķēdi, un tā arī nodrošina tādu mehānismu, kas ļauj mums pastāvīgi uzraudzīt notikumus nozarē. Pats likums jau ir paredzējis mehānismus paša likuma uzlabošanai. Ja to izvērst visā Eiropā, vai tas novest pie uzlabojumiem. Man par to nav šaubu. Es domāju, ka Eiropas parlamenta līdz šim paveiktais darbs ir bijis izcels, es to ļoti atzinīgi vērtēju. Pēc jūsu uzaicinājuma esmu ieradusies pie jums, un tas arī tikai parāda to, cik ļoti apņēmības pilns ir Eiropas parlaments atrast risinājums uh, problēmai, ar ko sastopas visas dalību valsts un viss kopienas pārtiks ražošanas sektors. Vēlreiz atkārtošu, ka man būs liels prieks ar jums sadarboties, apmainīties ar Spānijas pieredzi. Un? Kā nu, mēs aizvien tuvāk virzāmies pretim savienības nozarei, ka mēs turpinam īstenot vienoto tirgu, ka komerc attiecības ir tikai starp operatoriem, bet arī dalību valstīm. Tas, protams, nozīmē, ka ļoti svarīgi domāt arī par visas a, kopienas risinājumu. To norādīja ar savu uzstāšanās sākumā. Runājam par ražotāju organizācijām un vēlreiz par piena ražošanas sektoru. Es jau pieminēju, ka Spānijā lopaudzētā ir labāk aizaudzēta nekā citās valstīs. Piena pakotne ir efektīvāka, jo ir paredzētas sankcijas un ir paredzēta konkrēta sistēma, kas attiecinām uz piena nozara piena pakotnes ietvaros. Informācijas aģentūra tas ir viens no fundamentālajiem elementiem likuma īstenošanā. Likums, kas gluži vienkārši nosaka kādus aizliegumus vai ierobežojumus, bet neparedz sankcijas, gluži vienkārši interešu deklarācija. Ja nav paredzēts iespējas, ja netiek nodrošināta sankcija efektīva īstenošana, tad likumam nav jēgas. Aģentūra veids kontrolas, tā inspicē, un tai arī ir iespējas uzsākt uh, procedūras gadījumos, ja tas nepieciešams. Un tai ir arī attiecīgi iespējas piemērot sankcijas. Pirmkārt, izsniegt brīdinājumu, un, ja brīdinājumi netiek ņemti vērā, tad tiek ir tiesības piemērot sankcijas gadījumos, ja pārkāpumi atkārtojas. Uh, Āgelērs kundze pieminēja tirzniecības līkumus. Un es zinu, ka te ir paslēpta atsauze Andalūziju. To regulēja mazumtirzniecības likums numur 7, nevis šis likums. Un sodu sistēma attiecās arī uz autonomajām teritorijām. Tādēļ tirzniecības zaudējumu tos neaptver šis likums, bet gan cits, ko jau pieminēju. Un tas ir vienkārši iemesli dēļ. Ļoti daudzas uh, prasības, sūdzības, kas tiek nodotas aģentūrai, mēs kā ministrija nododam tālāk autonomijām, kopienām, kurām tad ir uh, tiesības piemērot sankcijas tirzniecības zaudējumu sistēmām. Iepriekš mazumtirzniecības likumā to jau regulējam. Mēs gribam nodrošināt to, ka jebkādas sūdzības nonāk pie kompetentajām iestādēm, kas attiecīgi var piemērot atbilstošās sankcijas. Tik uzdots arī jautājums par kvotas palielināšanu attiecībā uz olīveļu. Mēs savu darbu uzsākām ar divām prasībām. Tātad, uh, divas svarīgas nozares. Olīvas sektors 2012. gadā nespēja tātad pats absorbēt savus produktus. Mēs uzsākām reformas, un tagad mums ir tirgus, kas ir krietni vien dinamiskāks nekā tas bija pirms trīs gadiem. Tad 1,5 miljonu tonu salīdzinājumā ar piena nozari, olīveļas nozare ir labākā situācija nekā piena nozara. Uh, kurai saskārusies ar tik daudz zaudējumiem saskaņā ar KLP līdz pa 50%, un tieši tādēļ esam pievēršies tās stiprināšanai daudzgadu finanšu schēmas ietvarā. Esam sadarbojušies ar olīveļas nozari, lai nodrošinātu to, ka ražotājiem ir labākie kanāli sa savu produktu e, realizēšanai. Un tagad dažu gadu laikā esam panākuši, ka ir labākas eksporta iespējas. Ir arī atsauce uz to, cik nepieciešama ir vienota sistēma piena nozarē. Es piekrītu, ka dažkārt ir grūti panākt progresu strādājot pie kopīgas nostājas, jo ļoti daudz dalību valstu pašlaik. Uh, tiek gatavot piena pakotne, un Spānijā esam gatavi to īstenot un piemērot, lai labuma guvēji būtu patērētāji. Tagad mums ir ražotāju organizācijas, kur ir ļoti labā situācijā, tīri no sarunu vešanas viedokļa un piena pakotnes īstenošana um, raisīs svarīgu diskusiju, un es ceru, ka tas ļaus uzlabot visas kopienas regulējumu šajā nozarē, kas ir tik ļoti jūtīgs pret uh, līdzsvara zūdumu gan Eiropas, gan starptautiskajos tirgos. Runājot par likuma vājajām pusēm. Protams, ka arī ar tām saskarsimies, varbūt tagad ir par agru par to runāt. Sankcijas ir tikušas piemērotas, bet esmu pārliecināta, ka likums nesīs augļus un esam priecīgi padalīties ar savu līdzšanējo pieredzi, bet jānorāda, ka mums būs vajadzīgs vairāk laika, lai saprastu, kādi būs patiesie rezultāti. Cūgaļas cena. 1 eiro par kilogramu. Tā ir cūgaļa no Spānijas. Var teikt, ka cena ir eiro 60 par kilogramu. Es nezinu, kur jūs saņēmāt savu informāciju, bet tā tas, pavi, tā tas nav. Spānijā ir ļoti konkurētspējīgs cūgaļas sektors, tas ir ļoti labi organizēts, ļoti profesionāls. Vēsturiski esam saskāršies ar dažādām problēmām, gan veselības problēmām, gan tirgus problēmām, bet viss ir uzlabojies, tirgus ir kļuvis ļoti profesionāls, un tas tā pašlaik ir viena no viskonkurētspējīgākajām nozerēm uh, savienībā. Tika runāts arī tas, ka nepieciešams kopienas regulējums, daudzi cilvēki to pieminēja, atkārtošu to, kā jau teicu. Es piekrītu, ka tas ir vajadzīgs un ka tas ir svarīgs, un ka arī Eiropas parlaments var spēlēt ļoti svarīgu lomu šajā ziņā. Uh, Protams, ka vienotais tirgus ir tik daudzām komerciālajām saiknēm, saitēm pieprasa to, ka mums ir jārīkojās plašāk un tālāk nekā tad regulējot attiecības starp individuālām dalību valstīm. Patērētājs jau pieminēja patērētāju lomu. Ir svarīgi, lai patērētāju organizā, pieminēt to, ka patērēto organizācijas piedalījās diskusijās, kas noveda pie likuma pieņemšanas. Mēs vēlējāmies iesaistīt visas uh, puses no pārtikas ķēdes, gan likuma projekta sagatavošanā, gan arī uh, labās prakses kodeksa sagatavošanā. Patērēto organizācijas bija daļa no visa procesa. Un protams, cenu noteikšana ir vēl viens aspekts. Cenu cenas ir pakļautas svārstībām piegādas un piedāvājuma uh, pusēs. Bet, ja runājam tīri par prencēm, vēl vairāk nekā mēs varam panākt tad ar šādiem intervences mehānismiem. Uh, Konkurences noteikumi Eiropas Savienībā ir ļoti skaidri. Šis ir brīvs tirgs, brīva konkurence. Bet man jāsaka, ka likumam ir bijuši ļoti pozitīvi rezultāti. Tas uzlabojas sārunu vešanas kapacitāti, un ja ir lielāka šāda kapacitāte, tad var panākt labākas cenas. Un nu, cenas, ko tik viegli var izkropļot, ja ir dominējoša pozīcija. Tika pieminētas Um, tad mēs esam saņēmuši arī, Spānija ir saņēmusi palīdzību no KLP attiecībā uz dzīvniekiem, kas nonāk kautuvēs. Divtūkstoš uh, trīspadsmitajā gadā. Tātad pieņemtais likums ir bijis ļoti svarīgs gan augļiem, gan dārzeņiem, gan arī graudaugiem, olīveļai. Bet lauksāmnieku un nopaudzētāju aizsardzība attiecībā uz to mērķi būtu jānosakām tālajošāk nekā nacionālajie tiesība akti kvalitāti un citus jautājumus aizsargā kopīgā lauksaimniecības politika, un mūsu valdība ir apņēmusies gūt vislabākos iespējamos rezultātus mūsu nozarēm un kopējās lauksaimniecības politikas īstenošana. kas, jāsaka, gan ir pretrunā ar reālo situāciju Spānijā. bet mūsu nacionālā līmenī ieviestās izmaiņas ir ļāvušas nodrošināt lauksaimniecības nozaru dzīvot spēju uh, visā Spānijas teritorijā. Esam spējuši nodrošināt Spānijas lauksaimnieku aizsardzību. Tātad šajā plašākā kontekstā arī Spānijas lauksaimnieki ir Eiropas lauksaimnieki, un manuprāt, tas ir viens no veiksmīgākajiem KLP aspektiem. tik pieminēt arī krāpšanos pārtikas jomā. Jāatzīst, ka mūsu likums gan nerunā par pārtikas kvalitāti, bet nesen Spānijā esam ieviesuši likuma grozījumus, lai uzlabotu pārtikas kvalitāti, un tas nozīmē, ka esam stiprinājuši kontrolas, lai varētu sniegt labākas garantijas patērētājiem un operatoriem. Un priekšsādāja kungs nobeigumā Citās valstīs esam ļoti gari un plaši par to runājuši komisijā, par to vēl nav runāts ministru padomē, bet divpusēji runājot, esmu ļoti priecīga nodot šī likuma kopijas par godīgu praksi pārtiks ķēdēs un gatavs iesniegt šīs kopijas katram deputātam, kurš būs interesēts. Paldies, ka uzaicinājāt pielīdzies jūsu manā sanāksmē. Pani minister, bardzo dziękujemy temat szeroki. Liels paldies, ministrs Kundze, par uh, jūsu uzstāšanos un atbildu uz jautājumiem. Šis temats ir tiešām ļoti plašs, un to mēs esam apsprieduši jau vairāk kārt mūsu komitejā. Un uh, mēs arī uh, um, apspriežam uh, kolēģis Magineses atzinumu. Ir ļoti labi, ja mēs apmaiņamies ar paraugu praksi, starp eh, dažādām valstīm. Mēs noteikti izmantosim jūsu gūto pieredzi mūsu turpmākā darbā. Liels paldies, eh, ministrs kundze, un eh, veiksmi turpmākā darbā. Mēs atgriezīsimies, kā jau es teicu, pie šā temata arī Eiropas līmenī, un tas notiks tuvākajā laikā. bija tiešām liels gandarījums dzirdēt par to, ka ir jau ierosmes par to, kā cīnīties pret monopolu koncentrāciju šai uh, nozarē. Ļoti labi, ka šādas iestrādnes jau ir, un es pateicos arī Eiropas uh, institūciju pārstāvjiem, kas atrodas šajā zālē, un arī uh, komisijas pārstāvjiem to starpā. Esam pārliecināti, ka šī uh, pieredze eh, tiks izplatīta arī citviet. Un tagad eh, tehniska pauze, kaurā ilgs 3 eh, līdz 4 minūtes. yes, yes, yes, yes, we have already. Proszę Państwa, z dużym opóźnieniem rozpoczynamy kolejny punkt. Um, tagad mēs atsākam sēdi, godātie kolēģi, un mums tagad ir paredzēta balsošana. Vispirms par Makgīneses kundzes sagatavoto atzinumu. Uh, Šis temats jau tika pieminēts, un tagad došu vārdu Magines skundzei. Jā, es apzinos, ka kolēģi vēlas balsot pēc iespējas ātrāk un tikai īsumā gribētu pateikties ēnu referentiem. Mēs centāmies visu iekļaut kompromisu grozījumos. Mēs esam no 200 balsojumiem to skaitu reducējuši uz 50 ir pāris uh, vietas, ko es grib, būtu gribējis atbalstīt, bet tā kā, lai uh, nepārsniegtu paredzēto apjomu, tad šeit tomēr ir ielikts mīnus. IMKO komitejas uh, rap, referents ir mainījis darba grafiku, un mēs jūs arī par to informēsim. Es ceru, ka šis darbs nekavēsies, bet uh, īsta skaidrības šobrīd vēl nav. Varam pāriet arī tagad pie balsošanas. Vēlējos pateikties arī sekretariāta darbiniekiem un manam asistentam par atbalstu šai darbā. Jas Keviča kungs eh, varētu kļūt par jaunās polijas valdības ministru. To es gribēju jums pateikt. Eh, tagad mums notiks elektronisks balsojums par eh, pirmo kompromisu grozījumu. Sākam balsot. Jeszcze minutę. Jeszcze minutę pan poseł Tarabella. Nu, pagaidīsim vienu minūti, tīpaši tā laikam būs nepieciešama Tarabellis kungam. No? Uh, we have to do it again. We have to do it again. Do it again. Proszę Państwa, powtarzamy głosowanie. Głosujemy jeszcze raz nad kompromisem. Mēs atkārtojam šo balsojumu par pirmo kompromisu. Balsojam vēlreiz, sākam balsot. Głosujemy. Zamykam głosowanie. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad 52. grozījums. Par. Pret. Noraidīts. 140. par pret noraidīts. Otrais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balstot. Pieņemts. 25. grozījums par eh, pieņemts. Trešais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 34. grozījums. Par pret pārbaudīsim, balsēm elektroniski. 34. grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts. Piektais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 69. grozījums. par pret. Pārbaudīsim. Balsojam elektroniski par 69. grozījumu. Beidzam balsot. Noraidīts ar divu balstu pārsvaru. 59. grozījums par pret. Pārbaudīsim. Balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. Sestais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemts. 50. grozījums par pret noraidīts. 36. grozījums par pieņemts. 99. par pret pieņemts. 80. par pret noraidīts. Bet pārbaudīsim. Balsojam elektroniski par 80. grozījumu. Beidzam balsot. Noraidīts. Septītais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Astotais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 133. grozījums. par pret pārbaudīsim 133. grozījums balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts.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 pret noraidīts. Devītais kompromiss - elektronisks balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 28. grozījums par pret pieņemts. 86. grozījums par pieņemts. 33. par pret norēdīts. 105. par pret pārbaudīsim. Balsājam elektroniski. Nekam gusovanie. Beidzam balsot. Noraidīts. 163. par pret noraidīts. 167. par pret noraidīts. 176. par pret noraidīts.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 pieņemts. Labi, pārbaudīsim. Balstojam elektroniski par 181. grozījumu. Noraidīts. Jā, es atvainojos, saka priekšsēdētājs, es kļūdījos. Tagad 184. kas par? Pret. Noraidīts. 182. par pret pieņemts. Simt astoņdesmit otrais, labi, pārbaudam, celkam balsot, beidzam balsot, pieņemts. 183, kas par pret pieņemts. Bet pārbaudīsim rezultātu. Balsojam elektroniski. 183. grozījums. Beidzam balsot. Noraidīts. 185. grozījums par pret. Pārbaudīsim. Balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 189. par pret pieņemts, bet pārbaudīsim rezultātu balsojot elektroniski. 189. grozījums. Beidzam balsot. Noraidīts. 31. Kas par? Pret. Noraidīts.

146. par pret. Pārbaudīsim, balsojam elektroniski. Zamekam gusovanie. Beidzam balsot. Pieņemts. Ar divu balsu pārsvaru. Tagad par atzinuma projektu kopumā. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsveicam atzinumu projekta sagatavotāju. Magines kundze, vai vēlaties ko teikt? Jo mēs atceramies, cik grūts bija darbs pie šī atzinuma. E, pavisam īsi, jā, es vēlējos vēlreiz visiem pateikties Tas, ka mēs šādi nobalsojām, nenozīmē, ka plenārsēd mūs atbalstīs, tādēļ mums ir jāpārliecina politiskās grupas, lai viņas arī iestājas par ilgtspējīgu pārtiks piegāšu ķēdi, un es aicinu jūs uh, sadarboties ar uh, jūsu politiskām grupām, lai viņas pārliecinātu. Priekšsēdētājs uh, komitejas. Uh, vārdā es jūs lūdzu pārliecināt uh, jūsu kolēģus politiskajās grupās atbalstīt šo atzinumu un ziņojumu. Tas ir iniciatīvas ziņojums un arī ļoti svarīgs. Un ir nepieciešams, lai visas politiskās grupas paustu savu atbalstu. Tagad pārējām pie nākamā darba kārtības punkta. Thank you za chwilę, jeszcze nim przejdziemy. Vispirms, tātad pirms mums notiek vietokļu apmaiņa ar Eiropas investīciju bankas priekšsēdētāju vietnieku Pimu Van Balekomu, es vēlos uh, sveikt uh, Balekomu kungu mūsu komitejā, bet mums vispirms ir jāizskata 12. darba kārtības punkts ārkārtas autonoma tirzniecības pasākumu ieviešana Tunisijas republikā. Un uh, atzinuma autors ir Agilērs kundze un atbildīgā komiteja ir Inta komiteja. Lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji. Es tikai vēlējos īsumā pastāstīt par šo jautājumu. Lauksaimniecības komiteja sagatavo atzinumu par uh, priekšlikumu, ko izteikusi komisija. Galvenā problēma šeit ir uh, tāda, ka jā, jānosaka uh, aut, ārkārtas autonoma tirzniecības pasākumi, lai atbalstītu Tunisiju, kurā cieš no teroristu uzbrukuma sekām. Šis uzbrukums notika jūnijā, un šeit ir runa par olīvo eļas kvotu palielināšanu Tunisijai. Es gribētu norādīt, protams, uh, manī rada vislielākās uh, bāžas tas, ka padome un komisija sistemātiski uh, rada negatīvu ietekmi e, Eiropas lauksaimniecībā, lai sniegtu atbalstu lauksaimniecībai citvietu pasaulē. Protams, Tunisija ir uh, nozīmīga valsts, un mēs arī ļoti ceram, ka tā spēs tikt galā ar uh, problēmām, tā ir skaitā bēgļu problēmu Un tomēr mums ir ļoti rūpīgi jāizvērtē šādu ārkārtas pasākumu noteikšanu kādais valsts uh, labā, jo Tunisijai uh, jau ir 56700 tonu kvota gadā attiecībā uz olīveļu. Un šī kvota pat pēdējo gadu laikā nav pilnībā izmantota. Un tagad ir paredzēts papildus noteikti 35 tūkstošu tonu kvotu bez muitas nodavām. Eiropas Savienībai, protams, ir jāatbalsta šīs valsts ekonomikas attīstība bet man kā olīveļas eh, ražotāja reģiona pārstāvēja, kurā ir 300 tūkstoši saimniecību, kas nodarbojas ar olīveļas ražošanu, tiešām ir grūti atbalstīt šādus pasākumus jo šie ražotāji nevēlas, lai tiktu palielināta olīveļas kvota, un ja pašreizējā kvota pat nav pilnībā izmantot, kādēļ tas būtu jādara. Nu, šī, šādos uh, gadījumos parasti uh, tiek veikti kaut kādi pret atpasākumi. Protams, mums ir jāizrāda solidaritāte ar uh, Tunisijas republiku, bet mums ir jānosaka arī konkrēti nosacījumi, kas ir būtiski, uh, arī runājot par asociācijas līgumiem un par uh, uh tirzniecības politiku lauksaimniecības jomā. Eiropas Savienības lauksaimniecība visvairāk cietīs no šiem pasākumiem. Bieži vien mēs saskaramies arī ar negodīgu konkurenci. Jā, protams, es piekrītu šādām sarunām, bet ir jāizvirza noteikti nosacījumi. Un, manuprāt, vissvarīgākais būtu uh, izvērtēt, uz cik ilgu laiku šie pasākumi tiks noteikti. Un vēl pamata uh, punkti šajā dokumentā. Tātad mēs uh, pieprasām komisijai izvērtēt, kā šādi pasākumi ietekmēs Eiropas uh, lauksaimniecības ražošanu tirgu, kā tas ietekmēs mūsu valstis. Uh, kā tas ietekmēs Spāniju, Itāliju, Portugāli. Šajās vidusjūras valstīs ietekme noteikti būs jūtama. Vai nu tiks palielināta šī kvota vai citas kvotas attiecībā uz citām vidusjūras reģionu valstīm. Es arī uzskatu, ka tam tiešām ir jābūt ārkārtas pasākumam, kas eh, nedrīkst turpināties vairāk par diviem gadiem un šo pasākumu nedrīkst pagarināt. Un treškārt, mums ir eh, nepieciešams katru mēnesi izvērtēt uh, eksporta apjomu, nevis uh, tikai reizi gadā jo šie gada certifikāti vairāk ietekmēs uh, olīveļas ražošanas nozari, bet ja uh, šī analīze tiktu veikta katru mēnesi, tad būtu iespējams uh, mazināt negatīvo ietekmi uz olīveļas tirgu. palielinot kvotas eh, Tunisijai 91700 eh, tonnas. Šī kvota ir tāda pati kā Portugālei, un šeit, protams, būs jūtama ietekme arī Andalūzijā, ko es pārstāvu. Mē, mums ir jāņem vērā, protams, Tunisijas uh, vajadzības, bet mums ir jāpadomā arī par olīveļas ražotāju situāciju Spānijā. Paldies vārds De Castro kungam. Jā, pavisam īsi gribēju paust atbalstu Agileras kundzes sagatavotajam atzinumam. Es vēlos, lai visa komiteja pievērstu pienācīgu uzmanību šim jautājumam. Protams, ir kaut kas jādara, lai risinātu krīzi, ar ko saskars Tunisijas šobrīd bet mēs jau nevaram visu slogu uzlikt uz lauksaimnieku pleciem, un šī nozare jau tā saskars ar lielām grūtībām, to skar uh, olīva uh, koku uh, slimība kas radījusi liels postījumus. Un šī piedāvātā kvota tagad būs 30% aptuveni no Itālijas gada ražošanas apjoma. Mm, to nevar atbalstīt. Protams, kaut kas ir jādara Tunisijas labā, bet, nu, kaut kas cits varbūt. Priekšsēdētājs viena minūte nākamam runātājam. Es uh, apsveicu komisijas priekšlikumu. Tā, šis pasākums bija ierobežots laikā, tas tika paredzēts pēc teroristu uzbrukumiem Tunisijā. Ietekme vajadzē, būs ļoti ierobežota ietekme uz olīveļas tirgu. Tas būs uh, pagaidu pasākums un laikā ierobežots pasākums un mums tas ir jāatbalsta, jo šis pasākums ir ļoti nozīmīgs Tunisijas ekonomikai, jo šis, šī nozara veido lielu īpatsvaru Tunisijas ekonomikā. Paldies, priekšsēdētājs Sakandriekungs. Es gribētu atbalstīt mūsu viceprezidentes prezentāciju. Uh, Jā, šeit ir divi elementi. Protams, ļoti svarīgi ir sniegt atbalstu Tunisijai, bet uh, pasākumam ir jābūt laikā ierobežotam, ir jāprecizē, ka tie ir divi gadi. Un ir tāpat regulāri jāizvērtē situācijas attīstība. Smits kungs. Paldies no mana grupas viedokļa mēs, protams, gribētu atbalstīt šo pasākumu. Es darbojos arī ārlietu komitejā un parlamenta darba grupā par dienvidu kaimiņu attiecību politiku. Jā, mums ir jābūt realistiem. Šis ir tehnisks jautājums, kas saistīts ar ļoti politisku cilvēku jautājumu, un tādēļ viss šeit ir jāizskata, jāskata kontekstā, ņemot vērā Eiropas Savienības īstenoto politiku šajās valstīs. Šeit tiešām ir lielas problēmas, un mēs nevaram pieņemt kā kaut ko pašsaprotam, ka demokrātija tur attīstīsies pozitīvi, jo situācija sarežģīta un Tunisija var saskarties vēl ar nopietnām problēmām, un tādēļ jādomā par ekonomikas attīstību. Un mums būtībā būtu jāpārskata arī situācija, kā mēs varam palīdzēt saviem lauksaimniekiem, un varbūt vajadzētu sarīkot kopīgu uzklausīšanu starp lauksaimniecības un ārlietu komitejām un par to, uh, runāt, kādu lomu lauksaimniecība varētu spēlēt dienvidu kaimiņu attiecība uh, kontekstā, un uh, šo konkrēto pasākumu mēs atbalstam. Harēns Garsīs kundzei vārds. Paldies. Es gribētu teikt, ka esmu, protams, noskaņota pret jau kāda veida teroristu uzbrukumiem. Uh, Un ļoti žēl, ka Tunisija ir cietus no tiem pēdējā laikā tik smagi. Es uzskatu, mums ir jāapzinās, kāda ir šī situācija, kurā valsts smagi cieš. Jā, mēs pieņemam padomes priekšlikumu, bet, protams, tas ir jāizpēta detalizētāk. Komisijas teksts ir jāizpēta detalizētāk. Mēs to atbalstām eh, lauksaimniecības komitejā, bet mēs vēlamies grozījumu par devīto punktu, ko ir grozījis referents, lai varētu pateikt, ka tas nevar radīt nekādu precedentu, runājot par brīvās tirzniecības nolīgumu ar ES. Protams, mēs nezinām, kā tas viss attīstīsies, un, protams, tas ir jāpatur prātā. Kapūtā kungs lūdzu. Paldies priekšsēdētāji! Es arī varu piekrīst mūsu referentam par to, ka mums ir jāpalīdz Tunisijai šajos grūtajos laikos. Bet mēs nedrīkstam pieļaut, ka, piemēram, palīdzot vienam sektoram, cietīs kāds cits. Jāsaka, tad būs tikai tāda atkāpe uz ierobežotu laika sprīdi. Protams, jāveic arī ietekmes izvērtējums. Protams, šī kvota ietekmēs arī importus un mm, vienoto tirgu. jāpalūpējas, lai uh, tas notiktu prātīgāk. Trebels kungs. Jā, es domāju, ka nu, visi viedokļi tā sasaucas šajās debatēs. Protams, mums jāpalīdz kaimiņu valstī, eh, kas saskars ar ekonomiskām grūtībām, runām par solidaritāti jāsasauc ar darbiem. Nu, bieži vien tieši lauksaimniecība tiek iesaistīta šajos solidaritātes pasākumos. Šī piedāvātā kvota ir tikai 1,3% no Eiropas ražošanas apjoma, bet tomēr mums jābūt modriem un referentes ierosinātās atskaitas katru mēnesi varbūt ir nu, pārāk stingrs pasākums, bet mums tomēr ir uh, jā, uh, jābūt modriem un tāpat laikā mūsu komitejas lēmumam jābūt pozitīvam, lai mēs atbalstītu Tunisiju šajā grūtajā brīdī, un šis pasākums ir apsveicams. Paldies! Eh bien, écoutez, moi, je ne me Ferāna kungs, es savukārt nemaz nepriecājos par šo pasākumu, tas ir pretrunā ar Eiropas lauksaimnieku interesēm. Režīma maiņa Tunisijā 2010. gadā, ko atbalstīja Eiropas Savienība, ir novedusi pie politiska strupceļa un uh, Uh, ekonomiski smagas situācijas, un mums šodien vai tādēļ būtu jāatbalsta Tunisijas olīvu eļas eksports uz Eiropu. Nu tad jau arī Ukrainas gadījumā mums būtu jālūdz, lai mūsu lauksēmnieku upurē kādu ražošanas nozari, lai varētu finansēt uh, diplomātisku fiasko Es domāju, ka mūsu lauksainicības komitejai pirmkārt būtu jādomā par olīveļas ražotājiem Korsikā, Itālijā. Un eh, šis eh, pasākums būs atkal kārtējais dunča dūriens mūsu lauksaimniekiem, kur jau tā saskars ar lielām grūtībām pēc Krievijas embargo noteikšanas, un mani būtībā eh, pārsteidz eh, tas, ka Dienvidu Eiropas deputāti pat vairs neaizstāv savus eh, ražotājus. Mēs atkal kārtējo reizi upurējam Eiropas lauksaimniecību uz politikas altāra, ignorējot lauksaimnieku intereses. Pan poseu Culo. Šalokungs. Sī, grazie, prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs atbalstām šos pasākums, jo, jo Tunisijā notikušais, protams, nāk par ļaunu viņu ekonomikai. Bet jādomā arī par tādām valstīm kā Grieķija, Spānija, Portugāla, Dienvidu Itālija. Pre, turpretī Ziemeļa Eiropu šie pasākumi neskars. Nu, un tādā veidā mēs zināmā mērā nodarīsim vēl lielāku ļaunumu valstīm, kas jau tāpat cieši. Es domāju, ka var izmantot cita veida pasākumus, makrofinansiālo uh, atbalsta programmu. Un te mēs runājam par 300 miljoniem eiro. Mēs arī nesam viensprāts ar šo mehānismu, jo uzskatām, ka lielāk ko uh, olīveļas ražotāju starpā ir arī um, redzams uh, Tunisijas premjera vārds. Nu, es domāju, ka te kaut kas ir nogājis greizi. Mums ir jādomā, kā mēs piekopjam savu starptautisko politiku. Mums taču arī ir, piemēram, šī Maroks, Maroks citrus augļu un vēl visādas te lietas. Paldies! Paldies, un tagad došu vārdu Agri ģenerāldirekcijas pārstāvei Spinos kundzei. Good morning. Eh, Paldies. Paldies par šo uh, atzinumu uzmetumu Es gribētu teikt, ka komisija pilnībā atbalsta šo grozījumu un jaunais formulējums ļoti labi sasauc ar asociācijas nolūgā, nolīgumā lasāmo. Ja mēs runājam par ietekmes izvērtējumu, es gribētu teikt, ka komisijas priekšlikums tika uh, izstrādāts ņemot vērā ārkārtas situāciju Tunisijā. Uh, Ietekmes izvērtējumu līdz ar to šajos īpašajos apstākļos neizdevās veikt, bet komisija ļoti rūpīgi izpētīja tirgus situāciju un lēma, ka šie pasākumi neietekmēs negatīvi ES ražotājus. 35 tūkstoši tonu papildus ir tikai 2,2% no 2014. 15. gada patēriņa kopumā Eiropas Savienībā. Uh, Eiropas Savienībā olīveļas krājumu uh, līmenis ir sazaminājies. 11. 12. gada beigās uh, eļas krājumu apjoms bija 887 uh, tūkstoši tonu un. Production for the next 2000. Tagad šis krājums ir tikai 317 uh, 1400 tonu. Un mums ir jāsaprot, ka mēs nedrīkstam, lai tie Mm, šie krājumi samazinātos līdz vēsturiskajam līmenim. Ņemot vērā pēdējo uh, gadu laikā pazeminājušos ražošanu, uh, cenas ir uh, uzšāvušās rekordu lielos augstumos. Mums tādēļ ir nepieciešams importēt vairāk olīveļas no Tunisijas, lai varētu atbildēt, lai varētu reaģēt uz pieprasījumu. Un jāsaka, ka olīveļas ražotāji piedzīvo krīzi Un tā tad patiks ražotājiem bieži vien būs jālieto arī kaut kādi nu, aizstājēji, lai apmierinātu patērētāju vēlmes. Jāsaka, ka šie importi ir saskaņā ar spēkā esošajām un jaunajām tarifa kvotām. Mēs izskatām dalību valstu priekšlikumus, un ja te būs nu, kaut kādas deformācijas olīvēs tirgū, tad, protams, mēs to ļoti rūpīgi izpētīsim. Mēs nevaram preferenču nolīgums pārtraukt. 1308. preference jau uh, piešķir mandātu uh, Uh, tarifu kvotu pārvaldīšanai, un ja tas ir nepieciešams, ikgadējās tarifa kvotas var pielāgot gada gaitā. Ja mēs runājam par importu certifikātiem, komisijas prāt uh, grozījums nav nepieciešams, jo tas neatieksies uz importiem uh, novembrī un decembrī, jo e, oktobra beigās piešķirtā licence būs spēkā līdz decembra beigām. Lai varētu to visu vienkāršot, e, kvotu administrēšana būs atbilstīga. Lielas paldies! Bardzo dziękuję. Pani poseł Aguilera, bardzo proszę, też jedna minuta. Paldies. Grāfijā, presiet. Agilers kundze, paldies, bet tikai vienu minūtu. Paldies visiem, kas izteicās. Protams, mēs par to vēl apspriedīsimies un uh, drīz varēsim balsot. Nu, man tā vismaz šķiet. Inta komiteja teica, ka mēs vēlamies, ka viņi vēlas visu izdarīt pēc iespējas ātrāk. Protams, mums arī ir jāievēro savs kalendārs balsojumam visam pārējiem. Mēs esam paveikuši savu darba daļu, un tad varēsim balsot naski. Es gribētu it sevišķi komisijas pārstāvē un visiem pārējiem teikt, ka tas galvenokārt attieksies tiešām uz uh, ražotājiem no vidusjūras reģionu valstīm uz dienvidzemēm. Nu jau mēs esam noraizējušies. Mēs uh, apstiprināsim šo mehānismu, bet es jau uh, izteicos, es teicu, ko es par to visu domāju, un komisija teica, ka nav nekādu problēmu, nu varbūt tieši šodien problēma nav, bet 2015. 16. gada raža, kāda tā būs? Ja tirgus tiks deformēts, un būs nepieciešama krājuma, tad problēma jau būs pavisam atšķirīgs dabas. Tas mums nav nu vajadzīgs. Paldies, turpin priekšsēdētājs. Līdz 18. novembrim ir jāiesniedz grozījumi. Decembrī mēs balsosim. Paldies Agilēras kundzei! Tagad lūkšu šeit ieņemt vietu viceprezidenta kungam. Un ir vēl ziņojums par kalnu reģioniem. te zalecenia przyjąć. Nie widzę, Państwo je otrzymali drogą mailową i drogą. Tātad e, šis jautājums e, ir atcelts uz citu dienu. Tā tad mēs esam pieņēmuši arī koordinatoru piezīmes, un tagad došu vārdu Eiropas Investīcija bankas priekšsēdētāju vietniekam. Sirsnīgi jūs sveicu komitejā. Jūs jau esat apsēdies savā vietā. Vilijs Molterers augusta beigās devās prom no EIB un Pims Fan Balekums tagad ir atbildīgs par lauksaimniecības jautājumiem EIB. Mēs esam ļoti priecīgi, ka jūs esat pie mums ieradies. Jūs esat mūsu draugs un partneris. Mēs arī augstu vērtējam sadarbību, kas ir izveidojusies jūsu struktūrai ar mūsu komiteju. Es došu jums vārdu tagad, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi, dārgie parlamenta locekļi. Pirms dažiem mēnešiem, 1. septembrī, es lūdzu jūs, priekšsēdētāji kungs, nu, sarīkot tādu mazu sēdi, lai es varētu stādīties jums priekšā. Un jūs man teicāt, labi, ļoti jauki, bet vēl jaukāk būtu, ja jūs ierastos parlamentā un stādītos priekšā visai komitejai, nevis tikai man kā tās priekšsēdētājai. Un tieši tādēļ šī Kerska kunga dēļ es esmu šeit ieradies. Man lūdza lauksaimniecības pienākums EIB eh, e uzņemties, eh, jo Vilijs Molterers eh, devās prom no bankas. Kādēļ es uzņemos šo atbildības daļu? Ne tikai tādēļ, ka mani lūdza to darīt. Nu, protams, tas arī ir viens no tādiem vērtīgiem argumentiem, bet. Es gribu strādāt lauksaimniecības jomā Nevis tikai tādēļ, ka dzīvoju uh, kādreiz laukos, un mana māte joprojām dzīvo saimniecībā, nu, līdzīgi kā Hautemas kunga ģimene. Nu, bet viņa ir jau 85 gadus veca, un viņa jau tagad ir, nu, vairs nav tik aktīva, kā kādreiz bija. Un jāsaka, ka lauksaimniecības uh, sektors ir nepieciešams plaukstošai Eiropas ekonomikai. Ne tikai lauksaimniecība, bet arī zīves saimniecība, mēža saimniecība. Tie ir galvenie Eiropas ekonomikas nozares pīlāri. Jāsaka, ka šeit ir ārkārtīgi liels finansējums piesaistīts un es 1,4 miljoni uh, ne lauksaimniecības uzņēmumu rada 25 tūkstoši miljonu darba vietu visā Eiropas Savienībā. Tātad konkurēt spējīga lauksaimniecība un konkurēt spējīgs lauksaimniecības spektors ir ļoti svarīgs vairāk iemeslu dēļ. Tas uzlabo kohēziju lauku reģionos. Tas ir svarīgs, lai nodrošinātu darba vietas un uh, izaugsmi, ja ekonomiskā izaugsme atgriezīsies Eiropā, tad, protams, situācija uzlabosies, jo bezdarba rādītāji joprojām ir vienkārši nepieņemami augsti, un es domāju, ka lauksaimniecības sektors varētu šeit spēlēt ļoti lielu lomu. Tas būtu nāktu par labu, protams, arī inovācijām un ekoloģijai. Līdz ar to tāds uh, brašs un enerģisks uh, lauksamniecības sektors mums visiem ir nepieciešams. Tas ir mūsu visu interesēs. Jāsaka, ka ir, veikti, veiktas, ir nepieciešams nozīmīgas investīcijas, lai varētu ierīces uh, modernizēt, saimniecības modernizēt, jo daudzas strādā ar vecu tehniku. Es uh, domāju, ka to var izdarīt uh, pateicoties gan Eiropas bankām, gan uh, privātajam sektoram, protams, attiecīgi optimizējot ES politikas vadlīnijas. Es uzskatu, ka uh, agri uzņēmē darbībai ir patiešām liels potenciāls. Un jāsaka, ka 28 dalību valstis lūdza, lai EIB darītu vairāk internacionalizējot Eiropas uzņēmumus. Jūs varbūt būsiet dzirdējuši, ka Padome pagājušajā gadā pieņēma secinājumus veicināt un atbalstīt Eiropas uzņēmumus, lai tie būtu aktīvāki starptautiskajā tirgu arī ārpus Eiropas Savienības. Un, protams, ka mēs esam Eiropas Savienības bankas, 90% no investīcijām tiek veikti tieši Eiropā, 75 miljārdi eiro gadā, 10% ārpus Eiropas Savienības, nu tā tad, nu, aptuveni 8 miljārdi gadā ir šis līdzekļu apjoms. Un, piemēram, Senegālā mums ir projekti, kā arī citās AKK valstīs. Domāju, to labi ir paturēt prātā pēdējo piecu gadu laikā. Manā priekšgājēja Vilija Molterera paspārnē tika piešķirti 20 miljārdi eiro aizdevumu lauksaimniecībai, zīvsaimniecībai, mežsaimniecībai un saistīto uh, nozaru projektiem. Molterera kungs apgalvoja, ka tātad banka ir nepieciešama, lai sniegtu aizdevumus, lai administrētu šos komisijas grantus un veiktu arī konsultatīvas funkcijas. Un mm, pēc tam tika arī veikta eksante analīze, konsultācijas, kā izmantot finanšu instrumentus, tāpat tika domāts par garantijas schēmām lauksaimniecībai un pārtiks pārstrādē MVU sektorā, jo MVU uh, ir ļoti aktīva lauksaimniecībā. Tāpat ir paredzēta cieša sadarbība, lai atbalstītu izpēti un pirmās demonstrāciju iekārtas tā sauktajā inofin produktu ražošanā priekšsēdētāji Tātad šeit vajadzēja būt viedokļu apmaiņai, līdz ar to būšu lakonisks. Tikai divi papildus jautājumi. Viens no tiem Junkers. Domāju, ka lauksaimniecības nozare, protams, varētu arī būt ieguvēji pateicoties Junkera plānam. Uh, un komisija piedāvās garantijas EIB, lai tā varētu uh, investēt arī tādos riskantākos projektos. Es domāju, ka tie būs uh, jauni apvāršņi uh, sektoram un arī bankai kā tādai. Un šajā kontekstā mēs strādājam pie jauniem produktiem, pie garantijām bankām, eh, aizdevumu portfolio jauniem eh, lauksaimniekiem, jo te tiek runāts, piemēram, arī par mantojumu. Un Tāpat norisinās sarunas ar Eiropas komisiju par riska dalīšanas schēmām, lai Eiropas investīcija banka no vienas puses varētu vairāk aizdevumu piešķirt lauksaimniecībā un otrs puses varētu iesaistīties tādos uh, riskantākos projektos. Tad varētu arī piesaistīt jaunus klientus, proti tādas starpnieku bankas, piešķirot uh, tiešos aizdevumus lauksaimniecības kooperatīviem, kas ir nu, tāds jauns sektors. Un visu beidzot, priekšsēdētāji kungi, kungs. Kādēļ uzņēmumam vai nu, konkrētai nozarei vajadzētu sadarboties ar Eiropas Investīciju banku vairāku iemeslu dēļ. Mēs esam konkurētspējīgi, runājot arī par izmaksām. Mēs izvērtējot projektus, uh, bieži vien dodam, sniedzam stimulus arī privātajiem investoriem, un mēs esam. Um, um, innovation and um, uh, investments. Tā tad uh, ir arī ilgāka termiņa aizdevuma atmaksāja, un uh, mēs sniedzam arī tehniskas konsultācijas. Uh, šis dienests strādā patiešām ļoti labi. Uh, Un tādā veidā arī uh, komerces sektoram ir vienkāršāk ar mums sadarboties. Mums ir labas attiecības ar dalību valstu, reģionālajām iestādēm un MVU. Uh, tā tad uh, tas arī nāk par labu. Mēs varam palīdzēt arī veidot tādu saikni ar šīm iestādēm. Mēs ļoti labi pārzinām normas, noteikumus. Mēs varam diversificēt finansējumu. Tas vienmēr uzņēmumiem ir izdevīgi. Un, uh, mēs arī fina, esam finanšu partneris tad, kad ekonomika, piemēram, valstī, nu, nav tajā labākajā līmenī. Mēs esam anticikliska iestāde, mēs paliekam tirgu pat tad, ja komerc sektors nevar tajā uh, iesaistīties, ja tas nevar uh, investēt konkrētos projektos. Un Tā tad ir arī konkrēti regulējumi, kas nosaka uh, komerc uh, sektoru iesaist dažādos projektos vai to pat liedz, bet nu, uz mums tas neatiecas. Un mēs uh, ļoti, esam ļoti apņēmīgi palīdzēt Eiropas ekonomikai. Lauksaimniecības sektors ir ļoti svarīga uh, tās sastāvdaļa. Un tagad ar nepacietību gaidu ražīgas diskusijas ne tikai šodien, bet arī turpmāko gadu laikā. Un, ja jums ir kādi jautājumi. Lūdzu, nekavējieties tos uh, uzdot, pat uh, tad, ja jums tagad ir jādodas prom, jūs varat tos uzdot vēlāk man vai uh, maniem kolēģiem, un uz visiem jautājumiem es at sameklēšu atbildes, nu, varbūt nevienmēr tādas, kas jums būs paprātam, bet, nu, bez informācijas jūs nepaliksiet, un mēs mēģināsim paskaidrot, kādēļ uh, varbūt uz kādu atbildi, uh, uz kādu jautājumu nebūs tā labākā atbildi meklējama. Uh, Dāmas un kungi, nu es joprojām mācos, bombardējiet mani ar ierosinājumiem, priekšlikumiem un Luksemburgā ar savu komandu mēs tad domāsim, kā radīt šo papildu vērtību Eiropas lauksaimniecības uzņēmumiem. Paldies! Proszę Państwa, do zabrania głosu zgłosili się Panie i Panowie. Un? Runātājs sarakstā ir šādi vārdi. Martīnes, Alpers Saners un Agilēras kundze. Hoicamā kungs. Es domāju, ka varu piešķirt jums katram divas minūtes runāšanas laiku. Markīnas kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētā. Sveicu jūs mūsu komitejā. Man ir specifiskākie jautājumi. Jūs nepieminējat kredītu pie, pieejamību individuāliem lauksaimniekiem, jo komisārs Hogans vasaras mēnešos skaidri norādīja, ka šāda iespēja varētu būt. Un pēc šī komentāra es saņemu daudz zvanus savā īrijas birojā ar jautājumiem, kad šī nauda būs pieejama un kad es varēšu to saņemt, vai likme būs 3%, vai to varēs saņemt 20 gadiem. Un tādēļ gribēju to precizēt tiem, tiem cilvēkiem, kuri sako līdz šai debatē. Kāda ir dalību valstu loma šajās attiecībās, ja mēs varētu novirzīt finansējumu lauksaimniekiem no Eiropas investīcija bankas? Vai jums ir kādas idejas par jauniem lauksaimniekiem? jo mēs zinām, ka KLP reforma mēģināja iedrošināt jaunu, jauno paudzi, daudz veids apmācības lauksaimniecībā, bet viņiem ir milzīgas problēmas ar piekļuvu finansējumiem, jo viņiem nav kredīta vēstures un tātad iespējas lauksaimniecībai pie, kredīta pieejamība diezgan zema. Tātad es gribēju zināt, kādas ir jūsu idejas par EIB finansējumu pieš, piešķiršanu individuāliem lauksaimniekiem. Paldies! Paldies! Tēsa kungs. Viceprez. Paldies. Balekāmpa kungs, ļoti jauki, ka jūs esat ieradies eh, šeit sava priekšgājai pēdās, ko es ļoti labi pazīstu. Uh, Liels paldies, ka jūs arī pieminējāt to, ka 25 miljonus darba vietu ir radījuši tieši lauksaimnieki Eiropā. Nu šķiet, dažreiz mēs to aizmirstam. Es pats dzīvoju Bavārijā, un tur ir ļoti moderna industrija, bet joprojām eh, Bavārijā lauksaimniecībā ir nostrādināti visvairāk cilvēku. Uh, Nu, jāsaka, ka lauksaimniecībā varbūt nestrādā tieši tik daudz uz lauka cilvēku, bet nu, arī m, mm, pakārtotajās nozarēs ir ļoti augsta nodarbinātība. Jāsaka, ka ir ļoti atšķirīga situācija Eiropā, piemēram, vietējās krājkases ir piedāvājušas 1% likmi uz 6 gadiem, uz 12 gadiem 1,5%. Nu vai ir vēl kaut kur izdevīgāki noteikumi pieejami? Nu, jo kādam ir informācija šāda, viņš labprāt man varētu to pastāstīt. Un kādi tad ir šie, kāds ir šis procentu likmes uz 20 gadiem vai uz ilgāku laiku? Mārid, mārid, jā, tieši tādēļ es gribu to pateikt, ka situācija Eiropā ir ļoti atšķirīga, ir pārāk zemas procentu likmes, nu tik zemu uh, likmi un līmeni es neatceros jau ilgi pieredzējis. Un es gribēju arī pavaicāt, cik lielā mērā EIB ir gatava uh, vairot savu riska kapitālu, jo, protams, uh, mūsu lauksaimniekiem tas ir ļoti aktuāli un jau priecājos uh, par to, ka mums būs laba sadarbība un ceru, ka varēsim atgriezties pie šīm diskusijām. Paldies! Ačiū, ponė pirmininkė. Turiu. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir daži jautājumi, ko gribētu uzdot veids priekšstādātājiem. Lietuvā nav pārāk daudz kooperatīvu. Faktiski tie tikai tagad sāka veidoties, un man ir liels prieks dzirdēt, ka jūs plānojat atbalstīt lauksaimniecības nozares kooperatīvas. Vai jūs varētu iezīmēt dažus principus, kā atbalsts kooperatīviem atšķirsies no atbalsta pārējiem? Lietuva, gluži tāpat kā citas dalība valstis, ir daudz ieguldījis piena nozarē. Kad cenu līmenis bija saprātīgs un pieņemams, tad eh, piena nozare attīstījās strauji un katru gadu bija izaugsme, bet līdz ar krīzi, nu jau otro gadu pēc kārtas, mēs kā valsts, un es domāju, ka arī Eiropas Savienība mēs esam izgāzušies savos centienos risināt krīzi, un investīcija līmeni šajā nozarē ir ļoti zems. Oktobrī, piemēram, 2% lauksēmnieku atteicās no savas nodarbošanās no piena ražošanas, un tagad viņi mēģina atmaksāt parādus, izpārdodot savus īpašumus. Arī govju skaits ir samazinājies pēdējo gadu laikā. Uh, Pienražotājiem nav nekādu izredzu manā valstī, un cilvēki tiešām ļoti negribīgi mm, ņem kredītus, pieskās aizdevumiem, kas viņiem varētu būt vajadzīgi, lai nodrošinātu lobarību un vitamīnus un tā tālāk. Tādēļ man tiešām ļoti interesētu dzirdēt, kāds ir jūsu viedoklis, kā piena nozare, tāpat kā citas nozars, kas ir ļoti svarīgas, uh, lauksaimniecības nākotnē, kā lai mēs nodrošinām to, ka šīm, nāk, šīm nozarēm ir labākas nākotnes izredzes, lai cilvēki zina, ka viņi varēs eventuāli gūt peļņu. Sandra Skundze. Eh, gracias, presidente. Yo solo hacer una pregunta. Paldies, priekšsādātāji. Man ir pavisam uh, specifisks jautājums, ko uzdot. Kad EIB pārstāvis runāja par riska operācijām, es gribēju zināt, par ko tieši viņš šajā gadījumā runāja. Paldies. Aguilera, pardon. Aguilera skundze, lūdzu. Paldies priekšsēdētājiem. Ļoti interesanta uzstāšanās, īpaši interesanti bija uzzināt, ko EIP var piedāvāt lauksaimniecības un pārtiks ražošanas nozarei. Es nedomāju, ka mēs esam vēl apguvuši vai apzinājuši visas iespējas, ko banka varētu sniegt. Es piekrītu tam, ko teica Maginesas kundze. Mana valsts, Spānija, parasti ir uzturējusi attiecības ar EIB saistībā ar petīcijām un administrācijas atbalstu. Uh, Un es domāju, to ir interesanti apskatīt arī no lauksaimniecības perspektīvas. Jūs pieminējāt jaunos lauksaimniekus. Es gribētu zināt, kā jūs varētu iekļaut jaunos lauksaimniekus jūsu specifiskajās aktivitātēs, jo īpaši tajās, kas saistīts ar finansējumu. Paldies, un tagad Huitamā kungs. Paldies, Palakam kungam, ka ieradāties mūsu sanāksmēm. Prieks dzirdēt, ka EIB arī plānojas iesaistīties lauksaimniecības nozarē. Un es gribētu izcelt dažus aspektus saistībā ar lauksaimniecību. Ir tiešām ļoti aizraujoši redzēt, kādas ir iespējas. Koncentrēšos uz trīs galvenajām lietām, līdzīgi kā Maginesas kundze un Daisa kungs labāks labāka piekļuva finansējumam ir ļoti svarīga, jo īpaši jaunajiem lauksaimniekiem, kuri vēlas uzsākt darbību, ir vajadzīgs daudz kapitāla, un tādēļ būtu ļoti interesanti redzēt, kādu labumu šajā jomā varētu sniegt EIB. Otrakārt, varbūt būtu interesanti EIB izstrādāt finanšu instrumentus riska pārvaldībai. Varbūt slikti laikapstākļi, kaitēkļi, uh, kas iestrādāti sistēmās, bet varbūt mēs varētu padomāt par tādiem finanšu instrumentiem, kas stabilizētu vai pat noteiktu kādas māžas ilgtermiņā. Tas būtu ļoti interesanti. Un to nevajadzētu darīt tikai un vienīgi valdībām, varbūt to varētu darīt sadarbībā ar privāto sektoru. Tas ir ļoti svarīgi. Un treškārt, es gribēju uzdot jums jautājumu, vai Eiropas investīcija banka ir ieinteresēta investēt jaunos uh, izpētes produktos vai pilotprojektos saistībā ar inovācijām. Paldies! Paldies, un tagad Kaputo kungs. Paldies priekšsēdētājiem! Paldies par prezentāciju, ko mums sniedza EIB, līdz priekšsēdētājs man Balakoma kungs. Uh, par to, ka īpaši koncentrētās uz lauksaimniecību, un zinu, ka jums ir zināma pieredze lauksaimniecības jomā. EIB jau ir veikusi zināmas aktivitātes šajā jomā. Itālijā ir uzsākti pasākumi MVU, ir paredzēts 50 miljonu finansējums jaunajiem lauksaimniekiem, bet ņemot vērā tātad šīs īpašās iezīmes, ko jūs pieminējāt, uh, EIB anticikliskā darbība, jo īpaši salīdzinājumā ar citu banku darbu, es gribētu labāk saprast, kāda veida iniciatīvas tiek plānotas attiecībā uz lauksaimniecību. Lauksaimniecību raksturo diezgan zems pēļņas a, procents, un biznesa riski ir saistīti arī ar ārējiem faktoriem. A, un bankas nevienmēr ļoti veiksmīgi sadarbojušās ar lauksaimniecības nozari. Ja iespējams, es gribētu, tā ka jūs um, identificētu noteikti, kāds būtu labā, vēlamais um, atbalsts šai nozarei. Un līdzīgi kā iepriekšējais runātājs, arī es gribētu uzdot jautājumu par uh, garantijām, um, kādiem nelabvēlīgiem apstākļiem. Uh, un vai, vai būtu iespējams izveidot kādu garantiju fondu, kas tiktu novirzīt, kur finansējums tik novirzēts, ja nozars saskaras ar īpašiem sarežģījumiem. Paldies, Jāra kungs. Äh, paldies, paldies, ka jūs ieradāties. Man tāds mazus papildi jautājums par riska kapitālu. Ja mēs runājam par piensaimniecību, jā, nu tur ir milzīga cenu krīze, Un tad mēs diskutējam par lauksaimniekiem, un bieži vien ir jāsaprot, ka mēs nevaram izpildīt eh, to, eh, ko mēs solām. Es gribēju pavaicāt mm, Nu, mēs bieži vien sakām, nu, mēģiniet paši pārņemt vadību savās uh, rokās, domājiet par tādu anticiklisku saglabāšanu noliktavās, bet, nu, jādomā, cik tas maksā. Varbūt, ka tā būtu tāda joma, kur varētu piedāvāt konkrētus uh, ražotāju kooperatīvu projektus, lai varētu teikt, ka tādā veidā ir iespējams, nu, investēt riska kapitālu. Nu, un jādomā, ka, nu, cik tie būs vai vairāk simt tūkstoši vai vairāk miljoni, bet robežas jānosaka. Paldies. To vienu. Un man arī pašam ir jautājums, saka priekšsēdētājs. Mēs zinām, cik svarīgs ir ūdens lauksaimniecībā, ūdens infrastruktūra. Un uh, otrs komentārs par ražotāju organizācijām. Mēs vēlamies izmantot jaunus finanšu instrumentus, lai, iespējams, izskaustu, izbeigtu um, subsīdiju sistēmu. Inovācijas, izpēte, tas viss saistās ar zināmu risku. Vai jums ir kādas uh, idejas par šiem trīs punktiem, ko nu pat pieminēju? Un tagad došu jums desmit minūtes atbildēm. Paldies par uzdotajiem jautājumiem. Tas man sniegs iespēju labāk paskaidrot, ar ko tieši nodarbojas Eiropas Investīcija banka. Pirmkārt, kas varbūt nesaistās ar jūsu jautājumiem, bet banka kopš, jo īpaši kopš krīzes sākuma 2007. gada ir kļuvusi par citu, cita veida institūciju nekā tā bija. Mēs bijām lielās infrastruktūras banka. Mēs strādājam pie enerģijas tīkla, pie autostrādēm, lidostām un tā tālāk. Mēs vēl joprojām turpinām šo darbu, bet tas vairs nesastāda 75% no mūsu portfolio, bet gan tikai vienu trešdaļu. Tātad mūsu bilance ir mainījusies un arī mūsu tātad, bilances īpašības ir mainījušās. Viena trešdaļa tiek veltīta infrastruktūras projektiem, un tāds arī paliks, es domāju, jo vienmēr jau šīs vajadzības saglabājās. Mēs runājam ne tikai par jaunas infrastruktūras veidošanu, bet arī par esošās uzturēšanu, piemēram, Ziemeļrēnas Vestfālens reģionā Uh, piekļuva finansējumam ne tikai lauksēmniecības nozarei, bet arī diezgan daudziem MVU un mikro uzņēmumiem ir bijusi ierobežota krīzes laikā, un mēs iesaistījāmies kā banka. Tas sastāda vienu trešdaļu no mūsu portfila, portfolio, un atlikušā trešdaļa saistās ar izglītību, mājokļiem, veselības aprūpi un tā tālāk. Banka ir mainījusies Un es ceru, ka sazinoties ar uh, kooperatīviem savās mājas valstīs vai arī ar individuāliem lauksaimniekiem, jūs varat norādīt, ka EIB vairs nav tikai infrastruktūras banka, bet ka tā ir banka, kas var palīdzēt vairākām nozarēm. Mēs veicam šīs uh, FC tūres Eiropā, un ticiet vai nē, bet ir diezgan daudz kooperatīvu, kas vēršas pie EIB, uh, kuri pat nekad nebija domājuši par to, ka EIB varētu sniegt palīdzību. Un tagad pievērsīšos jautājumiem. Pirmie jautājumi no Ginesas kundzes. Lauksaimnieku piekļuve finansējumu. Sāksim ar Tārvin fondu. Sākumā to saucām par Hogana fondu, Nu, bet pēc tikšanās ar jūsu komiteju man notika diskusija ar komisāru Hauganu. Tad notiks diskusija ar Hauganu kungu pulksten vienos, ja viņš tiešām izdara spiedienu uz banku, lai tad tiktu pātrināts novērtēšanas process. Un varat būt droši, ka arī es strādāju pie šī pātrinājuma, jo tāda darījuma struktūra jau ir skaidra esam gatavi. Uzsākt, aizsākt piena fondu. Bija zināmas problēmas ar komerciālo sektoru, atklāti runājot, tad, kad mēs iesaistāmies tirgū, tad komerciālā nozara saka, nu jā, bet mēs jau arī to varētu darīt. Tajā brīdī, kad mēs iesaistamies tirgū, ir pārējie spēlētāji, kas pie, norāda, ka tā ir viņu klientu bāze, ka lūdzu neiejaucieties, mēs tomēr esam sabiedriska banka. Un <clears throat> mēs jau varam, ja privātais tirgus norāda, ka viņi paši tiktu galā, bet mēs, kā sabiedriska banka, varam uzdot jautājumu, kādēļ jūs to nesat darījuši. Uh, ir runājot ar Haugana kungu saistībā ar piena fondu, es saviem dienestiem no rīta norādīju, ka mēs iesim uz priekšu, piedalīsimies, redzēsim, kas notiks. Esiet droši, ka beigās tas tiks realizēts, un es ceru, un Haitemā kungs arī uzdeva uh, jautājumu vai ieteikumu par to, ka jā, jānotiek sadarbībā ar privāto sektoru. Protams, ka tas notiks, mēs esam ļoti liela. Uh, organizācija, mums, mēs neesam pārāk liela organizācija, mums tikai 600 līdz 2000 darbinieku Kirchbergā, Luksemburgā, mēs nezinām, kādi ir vietējie tirgi, mēs sadarbojamies ar bankām. Dalību valstīs mums vienmēr ir nepieciešama partnerbanka attiecīgā dalība valstī, bet iniciatīva ir aizsākta. Mēs strādājam pie tā, kādas izmaiņas varētu veikt, lai pātrinātu procesu, un es darīšu visu, kas manos spēkos, lai realizācija notiktu pēc iespējas ātrāk. Kas attiecās uz um, īru lau piena fondu, un kā norādīja arī Ropē kungs, tad pamatoma ir šāda ka mēs vēlamies Eiropas tirgu tur, kur tirgus to pieprasa. Ja jēdziens tiks sagatavots, to varēs pārnest un attiecīgi izmantot arī citās valstīs. Šīs ir iniciatīvas, pie kurām strādājam ļoti intensīvi. Otrs jautājums. Mēs strādājam pie instrumenta, kas pavadīs, ne, kas ļaus, kas palīdzēs jaunajiem lauksēmniekiem pārņemt uzņēmumus. Tā ir ļoti jauna Eiropas Investīciju bankas darba joma, bet es domāju, ka ja mēs veiksmīgi izmantosim Junkera kunga idejas, tad varēsim mēģināt tātad tirgo laist jaunus produktus, kas uh, varēs risināt šīs vajadzības. Maginis skundze runāja arī par nodokļu reformām, bet nu, tā ir lieta, ko banka nevar darīt nodokļu, nodokļu reformas ir tāds jautājums, ko, kas ir uh, dalību valstu kompetencē. Daisa kungas uzdeva jautājums. 1%, 1,5%, 12 gadi. Um, vai Eiropas investīciju banka vēl joprojām ir lētākais risinājums. Te nu ir atšķirība ar situāciju pirms septiņiem gadiem. Pirms septiņiem gadiem Eiropas krīze bija likviditātes krīze, nebija piekļuves finanšu līdzekļiem. Un tagad likviditāte ir faktiski par brīvu, jo Dragī kungs uh, izdala naudu visā Eiropā. Par spīti tam, ka finansējums ir pieejams lēti, investīcijas kavējās. Tas nav jautājums tik daudz par cenu, kā par risku, par Eiropas ekonomikas riska uzņemšanās kapacitāte ir pārāk zema. Un tieši tādēļ es domāju, ka Junkera plāns tika prezentēts īstajā laikā, jo Junkera plāns ļauj bankām uzņemties vairākas, vairāk riskantās operācijas, un manuprāt, tas arī ir pareizais ceļš uz priekšu. Inovācijas. Haitamā kungs uzdeva jautājumu par to. Mēs veicam inovāciju darbības, un mēs to darījām arī vēl pirms Junkera plāna. Tas notika apvāršana 2020 programmas kontekstā, Mēs darbu turpinām, un es, mēs ceram un paredzam, ka tuvākajos gados šīs darbības tiks vēl izvērstas galvenokārt tā iemesla dēļ, ka bankas akcionāri to atļauj. Un atbildēšu arī Jāra kungam par riska kapitālu. Neaizmirstiet, ka EIB ir ne tikai aizdevēja institūcija vai konsultatīva struktūra vai tāda um, jauktā struktūra, bet mums arī ir Eiropas investīcija fonds, tātad uh, riska fonds, un tas ir tāds diezgan interesants instruments, kas ļauj nodrošināt pieeju ne banku finansējuma, kas ir diezgan svarīgi, Eiropas ekonomika pārāk paļaujās uz banku sniegto finansējumu un ne banku finansējums, piemēram, ASV, sastāda lielāko daļu, būtiskāko investīciju daļu. Ja jums ir idejas vai klienti vai kooperatīvi, kas meklē pēc uh, ne banku finansējuma, lūdzu, uh, ļaujiet viņiem vērsties pie EIB, jo mēs varam viņus. Uh, tātad sakontaktēt ar Eiropas investīciju fondu. Viens no jautājumiem, kas vienmēr tiek izdomāts, minēts, ka banka ir pieejama tikai lielām aizdevuma summām, 50 miljoni un vairāk, bet tā tas nav. Mēs darbojamies caur komerciālo sektoru attiecīgajās valstīs, un tas arī ir ļoti labi mazākiem pieprasījumiem, tas ir tiešiem aizdevumiem, bet netiešie aizdevumi ir pieejami sākot no summām. Uh, sākot no summas sākot 5 miljoni. Un tas nav gada laikā, tas tiek izvērts vairāku gadu garumā, un Eiropas investīcija fonds ir viens no instrumentiem, ko, kurā mēs aktīvi darbojamies. Un beidzamais jautājums, un ceru, ka tā būšu, atbild, būšu atbildējis uz visiem jautājumiem, ja nē, tad ļoti atvainojos un lūdzu atkārtojiet. Priekšsādātājs jau ir devies prom, bet, nu, tā jau nav problēma. Viņš jautāja, vai mēs aktīvi darbojamies ūdens nozarē. Jā, es varu teikt, ka to mēs aktīvi darām. Var minēt piemēru Beļģija. Viens no mūsu lielākajiem klientiem ir Aquafin, kas strādā pie piekļuvis tīram ūdenim. Tas, protams, ir ārkārtīgi svarīgs arī lauksaimniecības uh, nozarei, ne tikai valstīs, kuras pārstāvat jūs, bet arī valstīs, pie kurām strādājam, piemēram, uh, um, reģionā zem Sahāras tūkstneša, bet ir arī dažādas papildi eh, investīcijas, kas vajadzīgas. Ir jāveido infrastruktūra. Ja jūs kaut ko saražojat, bet nespējat to transportēt, tad projekts nebūs veiksmīgs. Piekļuve tīram ūdenim ir ļoti svarīga, citādi jau tas nefunkcionēs. Bet tas ir jautājums un lieta, pie kā esam strādājuši jau ilgu laiku. Uh, Es gribētu izcelt tikai tos jautājumus, kuros mēs varētu veikt lielāku izpēti nākamajos gados, paturot prātā to, ka ir Junkera plāns, lielāka riska uzņemšanās, inovatīvāki projekti, inovatīvi produkti jaunajiem lauksaimniekiem, lai atvieglotu uzņēmumu pārņemšanu no vecākiem. Arī mēģināt sagatavot mehānismu tad iesaistot arī komercbankas, lai atbalstītu piena nozari. Es ceru, ka pulksten vienos tiekoties ar komisāru, mēs, komisāru Hogan kungu, mēs spēsim panākt progresu, lai viss sāktos un funkcionētu pēc iespējas ātrāk. Liels paldies! Ja es neatbildēšu kādu no jautājum, jautājumiem, atvainojos. Muchas gracias. Liels paldies! Liels paldies eh, par šo viedokļu atmaiņu. Van Belikom kungs, jūs eh, mums eh, informējāt par to, kā EIB var darboties lauksaimniecības nozarē. Vēlu jums panākums un arī uh, panākums tiekoties ar komisāru Hoganu. Ceru, ka mums būs vēl citas tikšanās reizes. Mums eh, jau ir apstiprināti eh, koordinātoru ieteikumi. Gribu tikai atgādināt, ka nākamā sanāksme notiks šā gada 30. novembrī un 1. decembrī. Sēdes slēgta.